Yes, friends. Jā, dārgie draugi, sāksim sanāksmi. Sveicu jūs šodienas eh, visas dienas sanāksmē. Pirmais darbkārtības punkts. Eh, vai mēs varam pieņemt mūsu darbkārtību? Jā. Tad pārējāsim pie paziņojumiem. Tūkojums ir pieejams visās valodās, izņemot somu bulgāru un horvātu. Mums būs arī apmeklētāja grupas 25. aprīlī šodien. Elmārs Brauks ir ielūdzis 30 eh, apmeklētājus no Beļģijas jauniešu diplomātijas organizācijas uz šo sanāksmi. Viņi ieradīsies šodien rīta pusē un eh, Rina Karī un Paloma Lopes deputāts ir ielūgušas 20 viesu grupu no Eiropas eh, transporta strādājošo federācijas. Viņi eh, apmeklēs arī mūsu komiteju šodien, lai sekotu balsojumam par ceļu mobilitātes pakotni. Treškārt, Morāns Šartie kundze ir uzaicinājusi televīzijas filmēšanas grupu uh, kad būs runa par darbinieku nosūtīšanas direktīvu. Ceturtkārt, darba kārtībā, jeb mūsu uh, laika grafikā ir uh, izmaiņas. 16. un 17. māja sanāksme ir pārcelta uz 14. un 15. māju. Un saskaņā ar uh, jauno darba kārtību. Ļaujiet man pateikt precīzi. Tātad 14. Eh, maijā no 3 līdz 6.30 eh, vakarā būs eh, sanāksme un otrdien 15. maijā no 9 līdz 12.30 un no 14.30 līdz 18.30 būs mūsu Empula komitejas sanāksmes. Runājot par piekto punktu, informēšu, ka būs ārkārtas Emplu sanāksme 24. maijā, un mums būs viedokļu apmaiņa ar eh, vicepriekšsēdētāju Dombrovski par struktūrālo dialogu un komisāri Taisenu par eh, priekšlikumu Eiropas eh, darba iestādēji, kā to prasa koordinātoru lēmums, kas tika pieņems 15. martā, un viedokļu apmaiņai sekos uh, balsojums par struktūrāto dialogu un darba semināru par uh, ELA, jeb Eiropas darba iestādi, uh, un to organizē politikas departaments. Tagad uh, 21. un 22. marta uh, sanāksmi protokola apstiprināšana. Jā, Bekar kungs. Good morning, thank you, Chair. Labrīt, eh, paldies priekšsēdētāji. Tikai neliels lūgums. Lūdzu, eh, dodiet man atbildi, vai jūs varat apliecināt, ka kabotāža būs iekļauta šodienas balsošanā? Jā, tā būs iekļauta. Jā, paldies. Labi, tad tagad pāriesim pie ceturtā punkta darba kārtībā sociālā statistika, regulas projekts. To mēs eh, skatām iestāžu sarunās, un tagad būs eh, pārskats par eh, notikuši, notiekušajām sarunām par sociālo statistiku um, regulas projektu. Meceričkungs ir referents, uh, Sarunas notika 27. martā, un uh, līdz likumdevēji prezentēja savas attiecīgās pozīcijas un vienojās par darba programmu. Ir notikušas trīs sanāksmes tehniskā līmenī, un otrs trialogs notiks uh, rīt pēcpusdienā. Otrs uh, ziņojums ir par aģentūra regulas pārskatīšanu un neformālais trialogs par aģentūrām notika vakar. Un bez manis eh, parlamentu vēl pārstāvēja Anna Sandere, kas ir eh, referente, un Kalvē Šambona kungs, kas ir par Eurofanda um, referents, un uh, Jaslavs Hočs, kurš ir uh, atbildīgs par EU OŠA. Un mēs uh, nolēmām pievērsties uh, Nākamajā trialogā 22. maijā eh, vairākiem jautājumiem, kurus nevarējām izskatīt vakar, jo bija ļoti um, kaismīgas diskusijas par daudziem citiem jautājumiem. Un gaidāms, ka tiks panākts eh, progress tehniskā līmenī, lai sagatavotu 22. māja trialogu. Uh, Tie bija tātad ziņojumi par eh, trilogiem, tad tagad varam pāriet pie piektā eh, darbkārtības punkta - visorēps eh, privāto pensiju produkts PEPP. Bekarkungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamās kolēģis un kolēģi. Šis ziņojums, kas trīs komitejās jau ir pārunāts, tātad šis projekts Ekon, Inko un Empl notikuši konsultā, notiek konsultācijas. Sākumā es varu uzreiz eh, pastāstīt, ka mums bija ļoti konstruktīvas sarunas starp referentiem no visām trim komitejām. Un eh, ļoti daudzās jomās arī patiešām sasniedzām ļoti būtisku viedokļu sakritību. Protams, ka ir eh, atšķirīgs pieejas. Un tādēļ gribētu šodien prezentēt tos grozījuma priekšlikumus, kas nav tas, ko mēs vēlamies nodarbinātības komitejā. Sākumā gribu pateikt, kā šo iniciatīvu no komisijas puses izstrādāt šo produktu ļoti atbalstu un gribētu definēt kā izcilu. Domāju, ka tas ir ļoti būtisks solis Eiropas sociālajā attīstībā. Uh, un tādēļ es vēlētos eh, paust eh, lielas simpātijas par šo produktu. Kādi mērķi ir tie, ko vēlamies sasniegt? Ir prioritātes. Viena no prioritātēm ir paredzēta, ka šis PEP, e Eiropas mēroga privāto pensiju fonds, ir tas, ka tas ir eh, tāds ilgtermiņa taupīšanas produkts. Tātad primāri runa ir par pievilcīgu ieņēmumu līmeni pensijas vecumā. PEP eh, jaunajām paudzēm Eiropā sniegs iespēju nodrošināt ienākumus vecumā. PEP būtu pārobežu produkts, tam ir jābūt saskatāmam, un eh, šai ziņā vēlētos uzsvērt, ka visai Eiropas faktors tam ir jābūt kā saistībai, ko ir jāievēro parlamentam visu eh, komiteju uh, noslēdzošajā ziņojumā, jo mēs esam pārliecināti, ka tie, kas piedāvās PEP, var parūpēties par to, un līdz ar to tas būtu arī viņa pienākums ar uh, savām konkrētajām partnerībām attiecīgais valstīs uh, izveidot šādu pārobežu Eiropas mēroga privāto pensiju fondu arī tajās valstīs, kur viņiem varbūt vēl nav pašiem savas filiāls. Tad šis viss Eiropas faktors man šķiet ir ārkārtīgi liela nozīme šis veids, proti, ka tad būs tāda Eiropas Savienības kapitāla garantija, par kādu pašlaik tiek diskutēts, tā noteikti darba laikā parlamentā vēl būs precīzāk jādefinē. Esmu pārliecināts, ka šeit eh, ir eh, ļoti unikāla šāda eh, produktu definīcija ir iespējama, kas sniegtu ļoti lielu labumu, ja mēs šo produktu ar tādu kā kapitāla garantiju no Eiropas centrālās bankas ar EIOPA varētu garantēt, tad cilvēku uzticība tādā veidā varētu ļoti tikt palielināta. Mēs domājam, ka drošība, paļāvība un plānošanas iespēja ir būtiski kritērija. PEP iespēju pārņemt līdzi uz jebkuru Eiropas Savienības valsti, tas ir obligāts nosacījums. Mēs domājam, ka PEP uh, miljoniem Eiropas Savienību pilsoņu sniedz unikālu iespēju pensiju apdrošināšanu nodrošināt tajās valstīs, kurās nav labi veidots pirmais pīlārs vai otrais pīlārs. Mēs šeit, piemēram, domājam par daudzām valstīm Austrumu un Dienvidu Eiropā, tajās valstīs, kurās uh, ir uh, au, augstāk attīstītas sociālās pensijas sistēmas. PEP var būt kā papildus uh, nodrošinājums, uh, lai nodrošinātu dzīves standārtu, dzīves līmeni vecumā. Un gribu teikt, ka tas, ko var darīt PEP šajās valstīs, ir, ka tas būtu kā tāda sensacionāla dāvana no vecāku un vecvecāku puses bērniem, kas vēlāk šos līgumus pašu varēs izmantot un tajos iemaksāt. Uh, negribētu arī noklusēt, ka ne jau tas, kā ir veidots eh, PEP eh, ilgtermiņa modelī, protams, ka tas man ļoti interesē un eh, esmu ļoti pateicīgs VPRS, proti, ka viņi ir aprēķinājuši, izkalkulējuši. Un šis aprēķins ir arī dokumentā parādīts, izklāstīts, esmu to jums sagatavojis, tas jums ir pieejams, tur ir parādīts, ka kā aprēķins aplēse, tātad pieņēmums, to mēs visi vēl nezinām, kā inflācija attīstīsies, bet mēs pieņemam, ka 4% inflācija 40 gadu garumā vidēji, tad arī pēdējos 40 gados var paraudzīties, kā tas ir attīstījies, un droši vien, ka būs tā, ka būs ļoti līdzīgi. Ja mēs iedomājamies, ka jauns cilvēks 40 gadus iemaksā, un tad viņam ir 40 tūkstoši eiro summa sakrājusies, tad mēs varam šeit redzēt, ka gan izvai visos aprēķina modeļos, kur nav pārāk augstas, pārāk lielas eh, līguma izmaksas un piedāvātāja izmaksas, tur mēs varam redzēt visos modeļos apmierinošu kapitāla attīstību. Piemēram, 1,5% izmaksas un 40 tūkstoši eiro kumulētā summa, iemaksātā summa ir rezultāts 44 tūkstoši eiro. Tātad 4% inflācija jau ir šajā summā ierēķināt iekļauta. Tas nozīmē, ka ir drošība, kura līdz šim nevarēja tikt garantēta, ka sakrātais kapitāls tiešām varēs tikt saņemts atpakaļ ar labu rezultātu. To es gribētu pateikt. Gribētu arī vēl pāris eh, detalizētākus aspektus pieminēt, eh, ko mēs eh, grozījumos šeit saskatām. Mēs arī saskatām šo PEP e kvalitāti, noslēdzot nu, šo gender pension gap, lai nebūtu atšķirības starp dzimumiem. Mm Jo daudzām sievietēm ir tā, ka viņas eh, savu darba karjeru uz laiku pārtrauc, un varbūt, ka jaunībā, kad viņas ir ļoti jaunas, viņas varētu izmantot šo PP spēju. Tātad ilgtermiņu kā aspektu es jau izklāstīju, faktu, kā runa ir par papildinošu taupības plānu, par to arī ir skaidrs viss jau, bet es domāju, ka daudziem tas pat nemaz nebūs eh, papildinoši, bet varbūt daudziem tas būs vienīgais eh, nopietnais pensiju uzkrāšanas plāns ko varēs izmantot. Par diskusiju par nodokļu jautājumiem pavisam skaidri gribētu teikt, nu, mums nav nekāda ietekme. Mēs šo jautājumu nevaram noteikt, virzīt. Tātad nodokļu jautājums tas nav Eiropas atbildībā, bet mēs prasīsim, un to arī skaidri pateiksim, no mana viedokļa raugoties, to vajadzētu arī uh, Nodarbinātiešanas sociālajai komitejai to vajadzētu pieprasīt tādā veidā izteikt, ka visas dalība valstis PEP schēmai uz tām attiecina visus nodokļu atvieglojumus, ko arī visi citi taupīšanas un iekrāšanas produkti saņēma. Tātad šajā grozījumā ir ļoti skaidri pateikts, ka visa izdevīgāko nodokļu aprēķinu ir jātiecina uz PEP. Tātad par pārnesamību Mēs nevēlamies, lai būtu kaut kāds papildus izmek, izmaksas, ja kāds piedāvātājs kādā dalību valstī nav pārstāvēts, viņam nav tur filiāli. Es jau pirms tam teicu, ka es nesaprastu, ka ja piedāvātājs, protams, ka viņš nevar būt katrā valstī pārstāvēts, pietiek, ja ir sadarbība un partnerattiecība līgums ar valsti. Izmaksas kopumā par to ir bijusi Un, protams, arī būs tāda jūtīga diskusija. Mēs gaidām no piedāvātājiem, lai tas būtu mēreni, godīgi un sociāli atbildīgi. Un šeit maksimāli 1,5% izmaksas. Tas ir tāds kā diskusijas pamats, un to nedrīkstētu šo līmeni pārkāpt, drīzāk to varētu veidot vēl zemāku. Un, protams, ka arī caurskatāmībai PEP ir jābūt veidotai eh, tik labi, uh, ka mēs vēlamies, ka piedāvātāji, piedāvātāji, kas iepriekšējo 20 gados eh, par saviem produktiem savā jomā, viņam viss ir jāpastāst arī par saviem produktiem, jānodrošina saskatāmība saskaņā ar definīciju pēc pa katru gadu atsevišķi, kādēļ 20, nevis 5. Mēs vēlamies, lai šis viss laika periods arī jau pirms finanšu krīzes 2008. gadā arī tiktu iekļauts. Tikai tādā veidā tiks sniegt atbildi uz pilsoņu jautājumu, proti, kā pensiju produkts tika piedāvāts pirms krīzes, krīzes laikam pēc krīzes. Starp variantiem, par kuriem būs diskusijas, ir tā saucamā defaulta opcija, tas, to varētu nosaukt par standārta produktu. Manuprāt, sociāla lieta komiteja ar pilnām tiesībām var prasīt, ka vismaz viens no piedāvātajiem PEP e produktiem – būtu šāds default produkts. Tātad viens, kas ar pilnu kvalitāti kapitāla garantijas eh, tām liktu efektīvi darboties. Tātad, ja būs arī citi produkti ar dažādiem uh, portfolio tad, dokumentu kopumiem. Tad eh, ir uh, vajadzētu tur raudzīties. Es uh, finanšu um, darbības uh, izpratnē to negribētu aizkavēt, bet vienam ir jābūt šai default opcijai obligāti. Cienējumās kolēģis un kolēģi, es gribētu jūs nākamajā fāzē sagatavot savus grozījumus. Grozījuma termiņš ir nākamā nedēļa, 2. maijs. Un es apsolu, ka mēs šo kooperatīvo sadarbību arī starp ēnu referentiem turpināsim. Un līdz lēmumu pieņemšanai, par kuru es 28. jūnijā pieņemu, ka tas būs tas datums, ka tiks sasniegts labs rezultāts mūsu nodarbības komitejas izpratnē. Paldies! Thank you. Paldies, Bekerkungs, par šo prezentāciju, ievadvārdiem. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Mai Marija Erēna no sociāldemokrātiem nav klāt, vai jūs viņu aizstājat? Jā, Jungērijus kundze, lūdzu. Es eh, tā īsti viņu neaizstāju, bet eh, viņa ir komandējumā šobrīd, un mēs mūsu darba grupā vēl diskutējam eh, to, kāda varētu būt mūsu pozīcija par šo PEP e priekšlikumu. Bet es domāju, ka būtu labi, ja es tagad pateiktu, kā pirmo reakciju uz jūsu priekšlikumiem to, ka, ja mēs esam pozitīvi noskaņoti, pret šo ideju rast jaunu instrumentu, lai aizpildītu šo pensiju plaisu, jo nabadzība vecumdienās eh, ir satraucošs jautājums, eh, par to vajadzētu eh, padomāt. Un jo īpaši, ja mēs redzam, ka daudz kur Eiropā ir vecāku gadagājumu cilvēki, kas dzīvo nabadzībā, tātad šis jautājums ir steidzams. Mūsuprāt, eh, principā, bet, nu, tas ir principā, mēs domājam, ka pirmais un otrais eh, pīlārs pensiju schēmās būtu jāpadara pieejams cilvēkiem, un tam vajadzētu nodrošināt pienācīgas pensijas. Bet uh, Nīderlandiski mēs sakām, ka starp uh, sapņiem un uh, uh, darbiem pa vidu ir likumi. Tā tad ir principi, bet ir arī praktiskā realitāte un uh, bieži vien uh, ir daudz šķēršļu uh, starp principiem un realitāti. Mēs, raugoties uz šo priekšlikumu, domājam par to, vai šis PEP ir kā papildinājums, sniedzot Eiropas pilsoņiem um, tādu pienācīgu pensiju sistēmu. Tātad tam vajadzētu būt papildinājumam un nevis kaut kam, kas aizstāja, piemēram, pienācīgu pirmo vai otro pensiju pīlāru pensiju schēmās, jo citādāk mēs uh, nedomājam, ka tas būtu pareizais virziens, kurā strādāt, uh, un es, tagad es runāju savā vārdā, un tas nav uh, pilnīgi pabeigts, izdiskutēts viedoklis mūsu darbu grupā, bet es domāju, ka būtu prātīgi uh, ja mums būtu tāds skaidrs formulējums šī priekšlikuma apsvērumos, kurā mēs pateiktu, tas ir tas, ko mēs vēlamies sasniegt, kas ir mērķis, ko vēlamies sasniegt ar šo priekšlikumu, proti kā papildinājums un nevis uh, pensiju sistēmas vietā, pirmā, otrā pīlāra vietā. Varbūt mēs varētu arī iekļaut formulējumu, ka proti pēc pieciem gadiem varētu paraudzīties, vai eh, šī papildu pensiju sistēma eh, darbojas, eh, vai tiešām jaunas sievietes sāk iemaksāt PEP schēmās, vai, piemēram, pašnodarbinātie izmanto šo mehānismu, lai uzkrātu sev pienācīgu pensiju vecumdienām. Tātad mums vajadzētu, manuprāt, ļoti skaidri formulēt mērķi, bet priekšlikumā iekļaut arī nolūku pēc zināma laika pārvērtēt šo priekšlikumu, vai šīs produkts strādā kā papildinājums vai izspiež pirmo un otro pīlāru. Es arī iesniegšu attiecīgus grozījumus. Thank you. Paldies. Nākamajam runātājiem vajadzēja būt Gieriks kungam, bet Mākintājers kundze viņu aizstās. Lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Gieriks kungs nevarēja šorīt ierasties, tāpēc uh, ar prieku paudīšu EKR viedokli. Pirmkārt, gribu sirsnīgi pateikties Hainsam Bekeram par viņa atzinumu, par viņa uh, pro projektu. Tiešām esmu priecīgi par daudziem punktiem ziņojumā. Mēs lielā mērā tekstu atbalstām. Ir zināmas lietas, kas man tiešām priecē. Man patīk tas, ka ir paredzēts stiprināt tādu papildus izvēles iespēju uh, un arī, ka tas ir ilgtermiņa atbalsta instruments. Tas ir svarīgi. Ir svarīgi uh, mudināt cilvēkus pašiem iekrāt vecumdienām, un tāpēc mēs atbalstām šo priekšlikuma daļu. Un mēs atbalstām arī to, ka būs uh, vieglāk pārnest pensiju pār robežām. Tas viss ir ļoti labi. Un atkal devītajā grozījumā tiek uzsvērts, ka šis ir jauns papildus instruments eh, pastāvošajām pensijas schēmām. Tie ir ļoti svarīgi punkti mums. Un es domāju, ka eh, tā joma, kur mums ir bāžas, ir nodokļu joma. Mēs neatbalstītu nekādu nodokļu harmonizācijas ideju. Un eh, Bekera kunga prezentācijā uh, viņš arī atzina, ka nodokļi ir uh, dalībvalstu kompetencē, ka tas nav Eiropas Savienības kompetencē. Faktiski tas nav nekas tāds, uh, kas uh, vispār ir šīs komitejas kompetencē. Es vispār gribēju tikai to pieminēt kā vienu no mūsu bāžu punktiem. Bet visā visumā liels paldies par paveikto darbu. Es domāju, ka ir. Uh, Ļoti svarīgi, ka mums ir šāds priekšlikums, visiem vajadzētu krāt sev pensijai. Mēs esam apsprieduši pensijas daudzkārt, par visiem trim pīlāriem esam runājuši, un man ir ļoti skaidra nostāja šajos jautājumos, un lielākajā daļā punktu noteikti esam vienisprātis. prātis bet es negribu visus tos sarežģījumus iekļaut šajās debatēs. Personīgais pensiju produkts noteikti ir atbalstāms priekšlikums, un es ceru, ka um, līdz uh, noslēgumam varēsim visas uh, iespējamās domstarpības izdiskutēt un atrisināt, uh, bet vēlreiz paldies Haincam Bekeram. Paldies! Tagad kā vēžam Bonkungs no Aldi grupas lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Turpināšu spāņu valodā. Alde grupā. Ar lielu gandarījumu un atzinību uztver šo komisijas iniciatīvu Eh, godājumie Dombrovska un Katainina kungi. Ir ar visaptvarošu skatījumu uz problēmām Eiropā, uz nabadzību un ir iecerējuši praktiskus uh, veicamus un eiropeiskus risinājumus. Un šodien, kad Eiropas solidaritāte krītas, tā ir laba vēsts. Mūsuprāt, priekšlikums ir vairāk nekā interesants, tas ir labs un tas saņems mūsu atbalstu. Un mēs vēlamies, lai šis teksts tiktu eh, pieņemts, Alde šķēršļus neliks, un tāpat Alde ir ļoti gandarīta pār eh, kolēģi Bakeru veikumu. Mūsuprāt, tas ir izcils sākuma punkts. Ļoti pozitīvs darbs, kas koncentrējas uz tām problēmām, kas attiecas uz nodarbinātību un tās ir mūsu pilsoņu aizsargāšana, nākotnes pensionāru aizsargāšana, eh, pārnesamība, eh, eh, caurskatāmība, nepārtraukta informēšana, drošība, tas, ka kas attiecas uz akumulēšanas un dezakumulēšanas uh, fāzēm, kā to norādīja Vakerkungs, ir sakārtotas un pilnībā pārvaldīta uh, no informētu lietotāju puses. Uh, šeit mēs neieslīgsim tagad tehniskās detaļās. Un ar E, referentu mēs pārskatīsim varbūt 23. un 24. pantu, tāpat arī Alde ir tā veiksme kā ekon e, referentes, e, referenti ir no Aldes, estratégica y, y táctica sobre el tema, que es enormemente positiva. Luego también. Un, Ari, Šajā gadījumā mēs varam apvienot pūliņus, lai rezultāts ir vislabākais socioekonomiskā veidā, un tāpēc es de detaļās neieslīgšu, bet nosaukšu vienu, kas Aldas prāt ir nozīmīga, un tā ir eiropeiska problēma. Un to varētu nosaukt par faktu, kas ir jāīsteno ar mūsu rīcību esamajiem līdzekļiem. Mēs vēlamies, lai kontroli pār šo jauno finanšu produktu strīdu atrisināšana un uzraudzība, lai to veiktu Eiropa organizācija, kur jau pastāv, nav nepieciešams produktu un e, renacionalizēt, tas ir Eiropas produkti, un arī veidot jaunu institūciju mūsu rīcībā, jo tāda ir pietiekami. To mēs uh, apstiprinām jau no paša sākuma. Es domāju, ka tas nebūs lielākais no uh, strīda elementiem. Un es vēlos uzteikt vēlreiz Bakeru kungu par lielisko darbu, turpinājumā mēs to konkretizēsim, mēģināsim meklēsim līdzsviru, eh, ņemot vērā visu pilnīgi leģitīmās prasības, piekrītam tam, ka tas ir labs produkts, to vienmēr var uzlabot, un tā nolūks ir aizsargāt nodarbinātību un eh, darbiniekus un šī produkta produktu lietotājs. No manas puses tas ir viss. Paldies! Paldies! Un tagad mēs varam pāriet pie goja grupas. Vai goja grupu kāds pārstāv? Oh, yes, now I see you. You usually sit on that side. Jūs parasti sēžat pretējā pusē, Konstantinka Kuneva eh, ir klāta. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, parasti es uh, ieņem vietu tuvāk durvīm. Piektdien goē birojs apmeklēja Sofiju, kur mums notika sanāksme pēc universitāšu arotbiedrību aktīvistu aicinājumu. Es par to stāstu, tāpēc, ka mēs tikām terorizēti un es nepārspīlēju, dzirdot to, ka viens no diviem pensionāriem, precīzāk 46%, saņem pensiju Eh, kura nepārsniedz 164 eiro. Tas valstī tiek uzskatīts par labu pensijas līmeni, jo eh, vā, zemes pensijas ir aptuveni 100-110 eiro. Arī Grieķijā pensijas ir eh, samazinātas par vairāk nekā 25% un eh, citā mūsu kaimiņu valstī, Rumānijā, situācija arī nav pārāk spoža. Turklāt visattīstītākajās valstīs arī pensijas krītās. Un man ir jautājums, kam ir paredzēts produkts, par kuru mēs diskutējam šodien Manuprāt, šis ir produkts, kas ir paredzēts eh, pensionāriem vai tiem eh, darbiniekiem, kam ir au, vairāk ienākumi, kuri nevēlas investēt biržā, jo viņi baidās no jaunas eh, finanšu krīzes, kāda bija 2008. gadā, un izvēlas drošāku produktu. Un es domāju, ka bankām tā būtu un uh, uzņē, uh, apdrošināšanas uzņēmumiem tā būtu lieliska dāvana. Turklāt komisijas teksts skaidri norāda, kā tā vēlas uh, fondu transferu no banku depozītu kondiem, fondiem uz kapitāla tirgu, bet man ir jājautā, vai tādā veidā mēs stiprināsim Eiropas sociālo pamatu, tiek izveidota privātā pensija un kāda iemesla pēc. Mēs savukārt uzskatām, ka šī iniciatīva, kura mums prezentē privāto pensiju kā brīnišķīgu produktu, ir ar nopietnu risku pirmajam un otrajam pilāram un valsts pensijām. Turklāt mēs savos grozījumos pasvītrosim visus šos riskus, par kuriem es, uz kuriem es tikko norādīju. Paldies! Paldies! Z, z, no zaļajiem Džīna Lamberta, bet vai viņa ir klāt? Viņas nav klāt, vai kāds viņu aizvieto no zaļajiem nevienu nav no FDD grupas, vai kāds ir klāt? Es neredzu nevienu FDD grupas, tālāk ENF eh, grupas pārstāvis. Paldies, priekšsēdētājs! Šis dosie ir ar ļoti daudz jautājumiem, jo šeit ir runa pār regulējumu, kas attiec uz eh, Paneiropas individuālo eh, pensiju projektu, kas ja mēs pareizi saprotam, netiec ne uz obligātajām, ne uz fakultātīvām pensijām nacionālajiem režīmiem, bet pār papildu produktu alternatīva. Jūs sakāt, ka tas eh, šeit ir runa par reinvestīcijām reālajā ekonomikā, kāpēc ne? Jūs daudz runājat par ilgtermiņu apdrošināšanu, produkts tiek labi pārdots un a priori nebūtu uh, iebildumu. Ja investīcijas vai pārinvestīcijas var būt drošas, un, ja tās notiek tirgus atvērtības ietvaros, ja tiek saglabāti mazie tradicionāli apdrošinātāji, un, ja, ja lieli apdrošinātāji, ko mēs zinām Eiropā, ir paredzējuši E, iemaksas samazinājuma obligātajos režīmos. Bet sāpīgais punkts ir tas, ka ir daudz negatīvo punktu šajā dosjē. Turklāt e, e, jāsaka nē, ja tā ir dalība kapitāla tirgos, nē, ja mēs Eh, lemsim eh, šeit pie, piešķirot birku no pe, arodu pensiju puses. Tāpat mēs iebilstam pret operatīvajiem parametriem. Kas notiks ar mazajiem vēsturiskiem apdrošinātājiem? Tāpat E, tas būs kā drošības e, spilvens e, pirkt, krītoties pensionāru pensijai, pieaugot bezdarbam, zaudējot darba vietas un dažādu tehnoloģisku un digitālu pārmaiņu rezultātā uh, Eh, aizvien vairāk parādās sīkie darbiņi, galveno, eh, eh, galvenokārt tie skār sievietes. Un ko mēs darīsim ar tā visa skarto iedzīvotāju daļu, vai viņi varēs sev atļauties šādu produktu, vai tas būs paredzēts tikai bagātājiem. Tāpat tas pārkāp sociālo sistēmu, subsidiaritāti un fiskālo sistēmu, jo vairāki grozījumi paredz Eh, fiskālus priekšlikumus. Tāpat mēs esam pret, ja ir runa par uh, tikai gadījumā, ja eh, produktu apstrādās tikai lielie Eh, apdrošinātāji, kas jau ir monopolisti, vai būs līdzīgi kā ar vakcinēšanas notikumu, jo šeit ir valstis, kuras un, un liela grupējumi, kuri ir iecerējuši grupas pirkumu. Katrā ziņā no mūsu puses būs daudz grozījumu, bet man ir jautājums pēc būtības, vai Eiropai ir jāiejaucas ļoti nacionālos jautājumos. Paldies! Thank you. Paldies. Un tagad es atkal dodu vārdu Bekerkungam, bija ļoti daudz reakciju priekšlikumu un arī dažas kritiskas piezīmes. Yes. Herzlichen Dank. Sirsnieks, paldies. Uh, uh, es... es atvainos, Bekerkungs, kāds vēl lūdz vārdu. Peņa Gonzālesa. Muchas gracias. Paldies, atvainojiet, ka es neizteicos ātrāk, es eh, pieteicos citās debatēs un nepaspēju izteikties. Es gribētu izteikt dažas piezīmes attiecībā uz eh, PEP. Un, manuprāt, ir skaidri jānorāda, ka šeit nav runa par sociālās aizsardzības mehānismu, bet gan par tirgus iespēju, un svarīgi ir to skaidri norādīt. Mūsu prāts Pensijām ir jābūt pamattiesībām, lai varētu nodrošināt dzīves ilgtspējību pēc eh, darba, aktīvās dzīves, un tāpēc mūsu prāts mums ir jākoncentrējas uz to, lai varētu nodrošināt pie cienīgas valsts pensijas. Otrkārt, kā jau mēs teicām, šis ir privāts pro, eh, produkts, kas. E, e, nozīmētais skaitā investīcijas šajā paneiropas produktā. Es uzskatu, ka papildus vēl nāk klāt eh, tas aspekts, ka nav līdzekļu valsts pensijām, un ja tik daudzām valstīm ir jāveic reformas, ja viņu pensiju sistēmas nav ilgspējīgas, tad tomēr mēs uh, Uh, uzdodam jautājumu, kā var investēt valsts naudu privātās pensijās, kas pārveidojas par uzņēmumu. Un uh, Vai mēs runājam par uh, publisku paneiropas pensiju fondu, kas uh, būtu ar intereiropas solidaritāti? Kāpēc mēs runājam par. Kāpēc mēs nerunājam par uh, pensiju garantēšanu visām personām Eiropā? Mēs esam šādu stratēģiju vairāk kārtīgi. Uh, ja kāds valsts eh, servis nedarbojas, tad mēs lemjam par privatizēšanu. Es domāju, ka tas ir vēl viens solis šajā virzienā. Mēs dosim impulsu privātiem pensijām, mēs pasliktināsim valsts pensijas, apgalvojot, ka tās nav ilgspējīgas un tā tālāk, un no kaut kā, kam ir jābūt pamatiesībām uz dzīvi, mēs pārveidosim to par uh, tirgus nišu, un mēs nevaram šādam produktam tāpēc piekrist. Paldies! Thank you! Paldies! Un tagad iespējas tēties Bekara kungam, lūdzu. Liels paldies priekšādātājiem! Paldies, cienījamies kolēģis un kolēģi. Es eh, pašā sākumā gribētu atbildot eh, uz tiem jautājumiem, kuri, kurus izteica kolēģi. Pirmkārt, Jungērijus kundze. Es pats esmu cilvēks, kas principu, kas eh, prioritāti pirmajam pīlāram personīgi tur esmu iebetonējis. Tam ir jābūt skaidram. Otrais pīlārs tāpat ir īpaši, jo jūs tur, kur eh, tas ir ļoti stabili attīstījies, kā piemēram Nīderlandē, tur ļoti laba forma ir pensiju apdrošināšanai. Tādēļ ļoti skaidri vēlreiz vajadzētu definēt, kurš kur mēs runājam šeit par brīvprātīgi noslēgtu papildu produktu. Un diskusija, ko parādīja arī pēdējais komentārs, ko mēs uzklausījām, protams, ka arī šādu diskusiju ir jāizvērš, bet eh, mums tomēr jāapzinās, ka mēs Eiropas līmenī nekādā līmenī neietekmējam pirmo un otro pīlāru dalību valstīs. Un viss ja mums nav ietekme, tad eh, ir ļoti jāatbalsta, ka ir papildu produkts, kas daudzas problēmas, kuras uh, Eiropas Savienības 28 dalību valstīs ir tā, tādēļ, ka valdības tā ir rīkošanas, ja viņiem nav spēcīgs pirmais pilārs un nav spēcīgs otrais pilārs, tad tur mēs varam ļoti pozitīvi ar šo Eiropas Savienības produktu darboties. Bet, protams, ka es vēlreiz gribētu apstiprināt, ka šeit ir ļoti skaidra nostāja. Uh, pirmais un otrais pīlārs nedrīkst tikti skārti. Tāds ir mans viedoklis. Pēc pieciem gadiem novērtēt eh, PEP šādu ideju ļoti labprāt eh, to pieņemšu kā ierosinājumu un priecājos jau saņemt atbilstošo grozījumu, priekšlikumu, par kuru tad varēs diskutēt. Lies paldies par šo ideju. Tieši tāpat gribētu teikt eh, paldies eh, Makintājas kundzē par atbalstu, it īpaši par ilgtermiņu dimensiju PEP. E un tāpat arī atbalstu, ko paudāt pārobežu faktoram. Tas ir uh, pietiekam nozīmīgi, kā jau teica, nodokļu harmonizācija. Jūs pati to jau arī teicāt. Mēs par uh, punktu nodokļi, mēs vispār neko nevarēsim tādu būtisku pateikt, jo mums nav kompetence Eiropas Savienības līmenī un nodarbinātības komitejā, bet mēs vēlamies, lai attieksme ir vismaz tikpat laba kā attiecībā uz citiem produktiem. Kā viešām Bokungs uh, sniedz ļoti pozitīvas signālus. Paldies viņam par to, ka mēs šo priekšlikumu varam uh, paņemt kā tādu izējas pozīciju, it īpaši par šo pārnesamību, caurskatāmību, produktu drošību un uh, labprāt es diskutēšu par jūsu nosauktiem punktiem, arī par tiem, kurus es uh, uztveru ar ļoti lielām simpātijām, proti kontrolis, kompetence ir jābūt Eiropā un nevajadzētu ja jaunas birokrātiskas struktūras jebkādos līmeņos. Es pilnībā jums piekrītu un uh, jau priecājos uh, par šo grozījumu. Gojas pārstāve runāja par uh, prezidija sanāksmi, kas parāda tik šausminošu ainu, ka noteiktos reģionos Eiropā ir tādi pensiju līmeņi, kas vispār nenodrošina eksistences līmeni. Uh, Vēlreiz gribētu uzsvērt, mēs diemžēl nevarēsim šeit iejaukties tiešā veidā no Eiropas Savienības līmeņa. Tas ir eh, līguma jautājums starp dalību valstīm un Eiropas Savienību. To mēs šeit diemžēl nevaram mainīt. Es vēlētos, ka mēs to varētu, un mēs varētu izdarīt lielāku spiedienu. Arī tad, ja spiediens ar Eiropas pusgada instrumentu palīdzību jau ir ļoti spēcīgs, un to īsteno komisija, un to arī gribētu pozitīvi uzsvērt. Es vēlētos, lai nebūtu risks pirmajam un otrajam, otrajam pīlāram. Vēlreiz gribētu uzsvērt arī jūsu argumentu. Gonzāles skundze. Jā, tas ir tirgus produkts, jums ir pilnīgi taisnība, bet tam ir arī sociāla dimensija. Pārāk klāt to izklāstīju, šī sociālā dimensija ir, ir īpaši tur, kur, diemžēl, nav sociāla pensiju sistēma Un ja tā nav labā kvalitāte, tad šis produkts, ko piedāvā tirgus, ir liels atbalsts miljoniem cilvēku Eiropā. ENF pārstāve norādīja, ka ilgtermiņš ir būtisks aspekts un ka piedāvātāju pusē tiem vajadzētu būt pēc iespējas vairāk pensiju apdrošinātājiem. Jūs teicāt arī, ka to vajadzētu darīt arī mazajiem piedāvātājiem. Es domāju, ka šis produkts tiešām ir pelnījis visplašāko piedāvātāju paleti. Daudzas jūs pieminētos aspektus es neskatu kā problēmu, bet lūdzu noformulējiet savas idejas, domas, un mēs atbilstoši par to diskutēsim. Manuprāt, Jā, privatizācija, pensiju sistēma privatizācija. Jā, par to nevar būt diskusija, tas nav būtisks jautājums. Ir tā, ka dalībvalstis paši attīst savu pensiju sistēmu, un tādēļ šī komisijas iniciatīva nenozīmē nekāda veida pensiju sistēmu privatizāciju. Lies paldies jums par komentāriem, arī par eh, komentāru, kas būs nākotnē. Priecājos par sadarbību būs eh, daži vismaz divi līdz trīs ēnu referentu sanākšanas kopā, un varbūt tas būs viss tā ļoti īsi, bet mēs gribam tomēr diskutēt par visu. Lies paldies! Thank you! Paldies! Šķiet, kā no komisijas ir Natālija Berge, vai jūs varat papildināt? Vārds jums, paldies! Paldies! komisijas vārdā par atbalstu no referenta un tiem deputātiem, kur izteicās atbalstot šo tekstu. Es vēlos precizēt dažus jautājumus. Pirmkārt, par iniciatīvas raksturu, kā Bekerkungs sacīja, mēs neesam iecerējuši iejaukties perci organizācijas veidā dalību valstīs. Šī iniciatīva nav jāstāista ar valsts pensiju sistēmas organizāciju pirmajā pilārā vai to, kā darbojas sarotpensiju fondi. Diemžēl ne visās dalību valstīs eh, darba ņēmēji var piekļūt arotpensijām Šīs iniciatīvas mērķis ir izveidot brīvprātīgu produktu. Nav nekādas obligātas harmonizācijas, un nav iecerēts pienākums eh, pakalpojums sniedzījām izveidot PP, un nav pienākuma nevienam pilsonim izmantot uh, vai iesaistīties PP. Mēs domājam par tiem pilsoņiem, kuri, kur dalībvalstīs e, ir ļoti zems personālo pensiju produktu klāsts. Mēs vēlamies mazināt pensiju plaisu, mēs mēģinām eh, uzņemties iniciatīvu, kura varētu mazināt plaisu starp dzimumiem, tāpat arī mēs domājam par mobilajiem pilsoņiem Eiropā. Tā kā PP būs ar paneiropeisku raksturu, un tiem pilsoņiem, kuri maina dzīvesvietu Eiropas Savienībā, viņi varēs turpināt iemaksāt tajā pašā personā realizētajā produktā. Tāpat esam nobažījušies par pilsoņiem ar zemiem ienākumiem, jo mēs vēlētos, lai viņi varētu piekļūt vienkāršam, caurskatāmam un efektīvam personālās pensijas produktam. Tāpat arī mēs vēlētos, lai viņi varētu gatavot savus ietaupījumus pensijas gadiem, it īpaši domājot par tiem, kuriem ir Eh, pieticīgs ienākuma līmenis. Mēs esam pateicīgi visiem, kur izrādīja interesi par šo iniciatīvu, un mēs gaidām ieteikumus, uzlabojumus. Mums ir lieliska sadarbība ar darba grupām Ekon, IMCO un EMPL komitejās. Un pilnīgi noteikti mēs esam ar visu lalu, labo gribu, lai varētu nonākt līdz pozitīvam rezultātam, cerot to, ka Eiropas pilsoņi varēs šo produktu izmantot drīz. Paldies! Paldies! Tagad termiņi. Grozījumi. 2. maijs, 2012. Empl komitejā skatīsimies 28. jūnijā, ek, eh, Ekon 11. jūlijā un par plenārsēdi vēl ir termiņa apstiprina. Un tagad mēs varam pāriet. Jā, paldies visiem runātājiem. Pāriesim pie darba kārtības sastā punkta Eiropas Savienības vispārīgais budžets 2019. gadam. Mandāts trilogam un viedokļu apmaiņu. kā Empl referents, referent par budžetu ar prieku redzu, kā cīņa pret jauniešu bezdarbu ir pirmais uz, uzaicinājums un prioritāte Eiropas vadlīnijām 2019. gada budžetam. Tāpat apsveicu to, kā tiek uzsvērta vajadzība uzlabot profesionālās un uzņēmēju prasmes un kvalifikācijas visos līmeņos. Un kā ir norādīts Eiropas parlamenta rezolūcijas sastajā paragrāfā, mēs sagaidām lielākas ambīcijas cīņā pret jauniešu bezdarbu savā atzinuma projektām. Es pasvītroju to, ka 19. gada budžets palīdzētu sasniegt eh, Eiropas 2020 mērķus sociālajā nodarbinātības jomā un veiksmīgi palīdzēs īstenot nesen pasludināto Eiropas sociālo tiesību pīlāru, tīpaši tad, kad ir runa par jauniešu bezdarbu un ilgtermiņu bezdarbu. Tāpat arī uh, E, mazinās nevienlīdzību, sociālo atstumtību un nabadzību. Un šajā kontekstā es gribētu pasvītrot to, ka 19. gada budžetā e, po, e, visas pozīcijas attiecībā uz nodarbinātību un 14. 20. gadā DFS pozīcijas, to samazināšana apgrūtinātu mūsu politisko apņemšanos, un tāpēc eh, šādu samazināšanu nedrīkst pieļaut. Eiropas ticamība ir uz spēles, un es aicinu saglabāt esošās līnijas. Tāpat atgādinu aģentūru lomu. Eh, pēdējo gadu laikā lieli pūliņi bija jāpieliek no šo aģentūru puses, un es varu apsveikt Eiropas Savienības rezolūciju un turpmāk nesamazināt finansējumu 19. gadā šīm aģentūrām. Un visbeidzot, atse, atsevišķi PPE tiks nosūtīti izvērtējumam mūsu komitejā, un es uzskatu, ka tie ir ļoti noderīgi rīki, lai varētu uh, iztenot uh, jaunas uh, iniciatīvas. Daži piemēri man ir prātā, un es esmu sagatavojusi ieteikumus eh, ieviešanas etapam un aicinu. Un aicinu parlamentu regulāri iz, informēt par pilotu projektu un sagatavošanas darbību īstenošanu kā arī sakot to saturam un pievienoju komentāru par izvērtējumu fāzi. Ir svarīgi tas, lai piešķirtie par piešķirtajām summām pēdējo gadu pieredze bija nereti negatīva, ka priekšlikumi tiek vērtēti tikai uz nopelnu bāzes, bet tās ir tikai pāris vispārīgas līnijas. Tāpat arī pagājušā gadā pāris kolēģis saskārās ar situāciju, ka kāds no uh, pilotu projektiem tika pieņemts, bija izgājis vairākas ģenerāla direkcijas, un mēs konstatējām, ka beigās tas tika degradēts bez izvērtējuma. Mēs aicinājām tos pārvērtēt vairāku acīm redzamu kļūdu dēļ novērtējumā. Tas bija no manas puses sakāmais, un tagad es došu vārdu Viotikungam, kurš ir ģenerālais referents par 19. gadu budžetu. Pāris komentāri varbūt jau šajā etapā. Grazie. Paldies. Priekšsēdētājs. Es vēlētos pateikties Empel komitejai par iespēju piedalīties jūsu debatēs un par jūsu komitejas nopietnu devumu. Nu, pie nākošā gada budžeta. Eh, man nav pārāk daudz piebilstam, jo es pilnībā piekrītu Empel eh, komitejas priekšlikumiem. Jūs varējāt iepazīties ar mūsu vadlīnijām, kuras mēs martā pieņēmām par nākošā gada budžetu un novērtēt arī to faktu, ka tiek pasvītrots nodarbinātības un sociālo jautājumu nozīme, kā arī tas, kā Eiropa uzskata, kā sociālā politika ir prioritāra. Un tagad divas piezīmes pēc būtības un viena par metodi. Pirmkārt, jūs zināt, ka budžets ir ārkārtīgi stīvs un to nevar pārāk radošā veidā grozīt. Mums ir jāpieturas pie uh, paredzētajām iniciatīvām un vadlīnijām. Tajā pašā laikā mēs esam gandarīti par jauniem ieteikumiem, jauniem projektiem, piemēram, aizsardzības ziņā. Un arī jūsu komiteja būtisks jautājums būtu Eiropas solidaritātes korpus. Mēs Uzskatām, ka šajā sakarā vajadzētu piešķirt jaunus resursus. Mēs nevaram apmierināties ar transferu no esošajām budžeta pozīcijām eh, uz jauniem projektiem vai jaunām, jo tas varētu apdraudēt Eiropas Savienības budžeta nopietnību un pat demoralizēt tos Eiropas pilsoņus, kuriem ir savas uh, gaidas attiecībā uz budžetu. Tāpēc pilnīgi noteikti ir jāatrod svaigi līdzekļi. Un tagad es īsi izskatīšu priekšsēdētāja sacīto, es pilnībā piekrītu viņas teiktajam. Pagājušajā gadā, pateicoties Eh, man priekšteča kolēģa Moresāna veikumam tika paveikts liels darbs par jauniešu garantiju. Mums izdevās palielināt ievērojami budžetu šim projektam pēc eh, ilgiem cīniņiem ar komisiju, un es vēlētos turpināt iet pa šo ceļu un izvairīties no eh, samazinājumiem tādējādi Eh, tādās jomās kā jauniešu garantijas, cīņa pret nabadzību, eh, globalizācijas eh, korekcijas fondi un tā tālāk. Es domāju, ka mums izdosies atgūt sākotnēji paredzētos resursus. Tāpat ir jādomā arī politiskās dimensijās, jo mēs esam parlamentā. Manuprāt, pēdējo gadu Eiropas tēls ir tāds, kas attaino stingrās staupības Eiropu ar ļoti sarežģītiem norēķinu veidiem un maz tiek domāts par pilsoņu interesēm un aizsardzību. Mums ir vairāk jās, jāpievērš šiem aspektiem un jāveido pozitīvs Eiropas tēls. Ir jāturpina cīnīties pret populismu. Un vēl divas vai trīs pēdējās piezīmes. Pirmkārt, jūs sacījāt, ka savā atzinuma projektā jūs aicināt parlamā, lai parlaments tiktu informēts uh, pār pilotu projektu attīstību, tai skaitā sagatavošanas eh, fāzē. Es to darīšu zināmu komisāram nākošajā tikšanās reizē. Tālāk. Jūs runājot par maksājumiem Eiropas sociālajā fondā, kuri nav tikuši pilnībā izmantoti 18. gadā. Bet rēķinī ir sagaidām nākotne, un mēs nevaramies atļauties vēl tādu pašu maksājumu krīzi, kāda bija 14. gadā. Tālāk par aģentūrām es pilnībā piekrītu piekrīt jūsu sacītajam. Mēs aicinām visām aģentūrām strādāt vairāk, bet Mēs nevaram pieļaut to, ka budžetā būtu samazinājumi šo aģentūru finansējumā. Ir jāmeklē jauni finansējumi, jauni resursi, un finansējumam ir jābūt atbilstošam jauniem uzticētajiem pienākumiem. Un tālāk par pilotu projektiem un sa eh, sagatavošanas darbībām man ir eh, vislielākais respekts eh, pret komisijas ja amatpersonu un ierieģu veikto darbu attiecībā uz pilotu projektu izvērtēšanu Mēs nedrīkstam balstīties tikai uz kompromisiem, bet vairāk ir jāņem vērā politiski apsvērumi parlamentā. Ja pilotu projekts, kas tiek uzskatīts kā svarīgs parlamentam, pilsoņiem, mūsu kontinentu izaugsmēm, sociālajai politikai, ja šie pilotu projekti neatbilst mū, mūsu gaidu līmenim, tad tas ir jāņem vērā kompromisa paketes lai, veidošanas laikā. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs aspekts mūsu darbā. Paldies vēlreiz par uh, iespēju uzstāties jūsu komitejā un uh, Turpināsim sadarbību ne tikai šī etapa laikā, bet visas budžeta procedūras laikā un līpat pēdējai samierināšanās dienai. Paldies, Viotikungs, paldies par jūsu uzstāšanos un tagad dos, došu vārdu e, kolēģei Jungērjusai. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji, par jūsu izcilo priekšlikumu, ko jūs šodien prezentējāt Paldies arī par prezentāciju par aktuālo situāciju jūs komitejā. Kolēģiem, lies, tas ļoti palīdzēs mūsu debatēs mums. Domāju, ka jums vajadzētu pateikt, ka nākamā gada budžets savā veidā ir tāds ļoti izšķirošs gads būs. Eiropas sociāla tiesība pielāra ieviešanā. Tam vajadzētu sniegt ieguldījumu, lai sasniegtu Eiropas Savienības 2020. gada mērķus. Bet šeit ir jāatceras, ka fiskālā elastība tāpat ir vajadzīga, lai atbalstītu sociālās investīcijas un sociālās tiesības. Tā tad ir budžets, bet mums tāpat ir vajadzīga arī fiskālā elastība. Mēs piekrītam arī referentam un gribētu teikt, ka Mēs izmantojam šos mūsu ēnu referentu uh, piezīmes. Sekretēta Prieto to nevarēja šeit visu uh, varbūt ņemt vērā, bet, nu jā, tas Brisē mēs to izmantojam. Un šeit arī par jauniešu nodarbinātību, novēršanai, sociālajai nevienlīdzībai, iztumšanai un nabadzībai. Tas ir vislielākais izaicinājums, un tā tie arī paliek uh, attiecībā uz uh, šo mandātiem mēs riskējam ar uh, to, ka šajā mandātā mēs paliksim ļoti atpaliksim no tiem mērķiem, ko esam nosprauduši. Un uh, šis uh, ieviešana grozījumi par to, kā vērsties pret bērnu nabadzību. Un uh, mums Un nu, sacēdiem, un tas ir visvarīgākā saistības Eiropā, ir jādarbojas, lai novērstu nabadzību bērnu vidē un vistrūcīgāko iedzīvotu veidu, to veidu, kas cieši visvairāk. Tātad, bet tomēr mēs nevarēsim pabeigt šos mandātus, nesniedzot skaidru signālu, skaidras saistības, ka Eiropas projekts tāpat darbojas viņu labā, aizsargā viņus un piedāvā viņam labākas iespējas dzīvē. Un tādēļ mēs aizstāvam viņus, un mēs eh, turpināsim aizstāvēt eh, un strādāt Eiropas bērnu garantiju izpratnē, lai to ieviestu pēc iespējas ātri, un tāpat jau esam diezgan atpalikuši. Jā, par eh, atzinumu izniegšanu, un mums ir vajadzīga, protams, arī stabila izaugsmas attiecība. To nevarētu, nevarēs sasniegt, nesasniedzot arī labklājību, ko nodrošinātu godīgā veidā pilsoņiem, un mēs zinām, ka Eiropas Savienība ir pilnīgi jāuzņemas eh, pilnības saistība šeit būt eh, pirmais frontes līnijās, eh, lai ieviestu arī 2014. gada darba kārtību un arī Eiropas struktūrālais fonds. Tā pienākums ir nodrošināt sociālo konverģenci, bet to varēs vienīgi sasniegt ar labi sabalansētu ar godīgu sadalījumu politiku. Ir skaidri redzams, ka sociālā daudzveidība un nemierniecība ir jāsam, to, tas nesamazinās automātiski. Šiem eslu dēļ mēs iesakām sociālos indikātorus, iekļaujot arī sociālo progresa indeksu. Un to varētu izmantot, šo indeksu varētu izmantot kā instrumentu, lai novērtētu panākumus Eiropas Savienības finansējumam sasniedzot eh, labāko sociālo rezultātu. Par aģentūrām mēs apzināmies, ka ir eh, jārada šī Eiropas darba iestāde, un tas prasīs, eh, protams, papildus budžetu, bet mēs esam ļoti nobažījušies par iespēju, ka budžets tiks samazināts aģentūrām. Tas ap, apdraudēs viņu darba kvalitāti, un tas varētu arī apdraudēt arī mūsu darba virzību. Mums jāraugās piesardzīgi tieši uz šo aģentūru budžetu, un šeit jāraugās, kas e, tādā lielā apjomā varētu tikt izdarīts, ko varētu dabūt arī svaigu finansēm, jaunu finansēm, lai radītu šo Eiropas e, darba iestādi. Uh, un uh, jāraugās, lai nenotiek nekādi samazinājumi Eiropas aģentūrām. Mēs gribētu arī aicināt komisiju paraudzieties uh, eh, uzmanīgi uz budžeta pozit, uh, pozīcijām, kur runa ir par sociālā dialoga nostiprināšanu atbalstu. Sociālā partneri pauduši bāžas par neefektivitāti fondiem, kas strādā pie sociālā dialoga un sociālā partneru projektiem. No vienas puses mēs nevaram paziņot, ka mums ir saistības atbalstīt sociālo dialogu, uh, un prasiet sociālajiem partneriem, lai viņi vairāk iesaistās uh, pusgadā, ieviešot Eiropas Savienības politiku un tajā pašā laikā nenodrošināt uh, atbilstošu finansējumu kapacitāti viņiem, lai viņi varētu strādāt. Un uh, mēs balstāmies uz un atbalstīsim arī jūs priešlikumus jūsu ziņojumam. Paldies! Un tagad vārds Trebēzijas kundzei lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Nākamais gads, 2019. gads, būs gads, kurā Lielbritānija pametīs Eiropas Savienību. Šis politiskais lūzums eh, skars eh, visu Eiropas Savienību un būs jāpielāgojas. Cits starpā ar eh, Britiem Lielbritāniju mums vairs nebūs svarīgs neto maksātājs Eiropas Savienības budžetam. Uh, Eiropas Savienība daudz un labprāt runā par Eiropas pievienoto vērtību, bet kad ir runa par uh, pamatojamības pārbaudi atsevišķām programmām, šeit bieži vien ir, ir uh, domāšana vēļņu kategorijās un nevis tāda nopietna attieksme pret naudu. Kā piemēram gribētu pieminēt nodarbības iniciatīvu jauniem cilvēkiem. Pagājuši gadu rēķinu uh, revizijas palāta ļoti skeptiski to novērtē, un tādēļ šī komiteja un šīs parlaments vienmēr prasa vairāk naudu šim projektam. Uh, Mēs šeit strādājam ar nodokļu maksātāju naudu. Pirmkārt, tā nāk no mūsu kontinenta pilsoņiem. Viņi to ir uh, nopelnījuši. Ne jau katrs projekts ir eh, pelnījis atbalstu, vienalga, cik labi šo projektu ir nosaukuši tā autori. Mums ir jāpārbauda ar sirdsapziņu, kur tad ir tā Eiropas pievienotā vērtība, vai pilsoņu nauda tiek izmantota saprātīgi, un vai uzdevumi varbūt būs labāk uh, ierindojami dalībvalstu līmenī. Dalībvalstiem, protams, ļoti specifiskas problēmas, un uh, laikā, kur patiešām samazinās ekonomiskā konverģence Eirozonā, vajadzētu uh, šeit domāt par konkrētākiem risinājumiem un nevis par kaut kādām nespecifiskām programmām un naudām, ko paredzam Eiropas līmenī. Koncepcija par subsidiaritāti tā ir noteikta Eiropas līgumos un patiešām ir to vairāk jāievēro. Mums dalību valstīm tās vajadzētu aicināt savus resursus uh, ne iegūtiet eh, obligāti sociālajās programmās, bet nodarbinātībā, kvalifikācijā, uzņēmējdarbībā, investīcijās arī Eiropas fonds. Eh, globalizācijas pielāgošanās fonds vai Eiropas paredzības fonds vistrūcīgākajām personām šo, tos vajadzētu principā pārbaudīt, jo to uh, labums Eiropas līmenī ir apšaubāms. Mums ir arī šeit eh, grūtības ar visām programmām, kur budžets automātiski uh, ir paredzēts to paaugstināt. Gads, 2019. gads, tas būs gads, kurā Lielbritānija atstās Eiropas Savienību. Tas patiešām būtu labs brīdis, lai padomātu, vai arī no jums uh, referenta kungs nosauktie iemesli, kādēļ Eiropas Savienība ir smagā krīze, vai tie patiešām ir pamatoti tādējādi, ka šeit ir. Uh, samazinājumu, taupības programmas, bet vai tomēr varbūt nevajadzētu padomāt, vai mums ir principāls un citas problēmas, kurām vajadzētu tiek galā. Es mēģinu, mēs mēģinām ar mūsu grozījumiem uh, dot impulsus, un es priecājos par patiekamu sadarbību. Paldies! Paldies! Šķiet, ka neviens no ādas grupas nav šeit klāt. Vai ir kāds no ādas? kurš vēlētos izteikties. Nu, tagad vārds Lamberts kundzei. Jums vārds. Uh, thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Atsaukšos tikai uz to, ko Trebēsijus kundze tikko teica. Uh, runājot par eh, to, kā vienotā karalīste atstās Eiropas Savienību un caur DFS var veikt atkārtot novērtējumu. Bet um, par pievienoto vērtību un šiem ziņojumiem bija ļoti interesanti vērot procesu apvienotajā karalistē, kad uh, cilvēki dažādos līmeņos sāk saprast, ko viņi zaudēs, uh, piemēram, Eiropas sociālo fondu, uh, Ļoti interesanti dzirdēt pārstāju palātā diskusijas par to, jo tur būtībā vietējās iestādes un citi pauda viedokli, ka Valdība runā par to, ka jāaizstāj šie maksājumi, bet nav jau skaidrs, vai tas, vai tas tiešām tiks darīts un kāda tad būs pievienotā vērtība ne tikai ņemot uh, vērā to, kas notiek apvienotajā karalistē, bet uh, jāmācās arī no citiem. Tur, kad mēs runājam par pievienoto vērtību, tad uh, te nav runa tikai par programmām, konkrētiem aspektiem, bet par metodoloģiju, kas tur ir. Tur ir partnerības, kur cilvēki var tikties, sadarboties. Tātad runājot par mūsu grupas pozīciju, par eh, atzinumu par nākamā gada budžetu. Te nav runa par visu DFS, protams. Mēs sliecamies atbalstīt vispārīgo eh, referenta nostāju, referents nostāju, un mēs uzskatām, ka jāsasniedz 2020. gada mērķi sociālā nodarbinātības eh, jomā, arī nabadzības apkarošanas jomā, un veiksmīgi jāievieš sociālo tiesību pīlārs. Runājot par konkrētiem fondiem, kas ir minēti, Mēs lielā mērā atbalstām eh, to saglabāšanu. Šeit es runāju par tiem, kas ir minēti referents atzinumā. Mm, vajadzības joprojām pastāv, un eh, mēs eh, atbalstām, lai tiktu turpināts apjoma palielinājums sociālā fondā un jauniešu iniciatīvai. Runājot par aģentūrām, uh, um, un arī par darba iestādi. Kā tas viss iekļausies visā šajā kontekstā, mēs ļoti rūpīgi um, raudzīsimies arī par soldatāts korpusu, kas tur ir izdarīts, un runājot par to, no kurienes nāk nauda un kā var samazināt zināmas lielākās programmas, lai no tām novirzītu naudu. Tā ir tāda vispārīga budžeta pieeja, kas rada bāžas Mēs katrā ziņā atbalstām budžeta atbalsta saglabāšanu pastāvošajām aģentūrām un, kā jau es teicu, pieņemt arī sociāldemokrātu punktu par darba iestādi. Tagad par pilotu projektiem. Mēs droši vien varam piekrist referents komentāriem. Uh, mēs eh, raugāmies arī uz mājokļu risinājumu platformu, jo parlaments un šī komiteja jau ir strādājusi pie šiem jautājumiem nopietnu laiku. Tā ir mūsu vispārīgā pieeja runājot par atzinumu. Protams, būs arī tādi konkrētāki eh, grozījumi, eh, bet mēs vispārīgi atbalstām referents atzinumu. Paldies! Paldies. Tagad no FDD neviens nav klāt. Un tagad došu vārdu Martāna kungam no NF. Jums vārds lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Tas jūs nepārsteigs, bet es neatbalstu jūsu optimismu, jo gadu pēc gada, runājot par Eiropas Savienības budžetu, Un tagad par 2019. gada budžetu runājot, tas ir tas pats rituāls mm, komisijas eh, pārstāvis, jo to arī uzsvēra, eh, vienmēr ir vien un tie paši secinājumi. 2016, 17, 18, 19 gads eh, bezdarbs pieauga jauniešiem nav darbs, MVU nevar izdzīvot, darbs vairs nav pietiekams, lai cilvēki varētu saņemt pienācīgu algu, pienācīgi dzīvot, nabadzība pieaug un izsveiktības risks pieaug. Ka gadu pēc gada mēs dzirdam vienu un to pašu. Un tā vietā, lai cīnītos pret iemesliem, jūs turpināt uh, Um, miljonus maksāt uh, šajās tukšajās kabatās, cīnoties ar sekām. Tas ir tāds uh, uh, um, leikānas budžets, uh, tas tiek izkliedēts pa visurieni, un ir šis globalizācijas pielāgošanas fonds. Uh, um, mēs to, par to balsojam, bet, uh, jo tas ir veids, kā atgūt naudu, bet uh, Eh, tas ir smieklīgi. Jūsu politika eh, iznīdē darba vietas, un pēc tam mēs maksājam cilvēkiem, kas paliek bez darba. Tas ir smieklīgi. Vai arī šis nabadzīgo uh, cilvēku fonds, tas ir smieklīgi. Jauniešu iniciatīva revizijas palāta saka, ka tā ir katastrofa, un tur tikai tiek gāzt iekšā līdzekļi. Uh, Un tas tiek teikts gadiem ilgi, katru gadu viens un tas pats, bet nekas nemainās. Varbūt būtu pienācis laiks uh, uzdot sev pareizo jautājumu. Gadiem ilgi mēs par to runājam, mēs uz to norādām. Man liekas, ka jūs esat komisijas pārstāvis. Man patika jūsu uh, ļoti politiskie izteikumi no budžeta komitejas jūs esat labi. Tātad eh, jūs politiski izteicāties no budžeta komitejas puses eh, cīnīties pret populismu. Tā ir jūsu prioritāte? Bet, kungs, vai jūs saprotat, ka populisms, kā jūs to saucat, tā ir tautas demokrātiskā izpausme? Uh, tautai būtu jābūt jūsu prioritātei, un jūs joprojām nesaprotat, ka cīnoties pret populismu, kā jūs sakat, jūs to tikai uh, barojat, veicināt, un uh, politika, ko piemērojat gadu pēc gada, uh, ir šo reakciju iemesls, tāpēc jau tauta tā reaģē. Turpiniet, kā jūs līdz šim esat strādājuši, un redzēsiet, ka uh, Uh, populisms vienu dienu jūs izstums un aizstās, un tas pienāks diezgan drīz. Paldies! Thank you. Uh, shall... Paldies, varbūt tagad man vajadzētu dot vārdu kādam no komisijas, un tad jūs varat atbildēt un tā kā rezumēt. Felai kundze ir uh, no komisijas šeit klāt, ja? Lūdzu, varat runāt. Paldies, priekšsēdētais kundze. Jā, patiešām šobrīd eh, šajā stadijā komisija vēl nav prezentējusi šo priekšlikumu, un tāpēc gribētu pateikties Empelu komitejai par šo uh, rezolūcijas projektu, saka runātāja. Uh, Un šobrīd mēs gribētu pateikt, ka mēs, protams, atbalstām jūsu atbalstu, mēs piekrītam, ka neskatoties uz panākto progresu pēdējos gados, mēs piekrītam, ka vēl ir daudz darāmā, lai sasniegtu mūsu 2020. gada mērķus virknē jomu, sociāla iekļautība, cīņa pret nabadzību, jauniešu bezdarba apkarošana, protams. Uh, un mēs sagaidām, ka 2019. gada budžets varēs atbalstīt eh, sociālo pīlāru ieviešanu. Tātad visās šajās dimensijās es gribētu teikt, ka parlamenta atbalsts ir tiešām eh, ļoti pozitīvi vērtējums, un mēs eh, strādāsim kopā, lai budžets ietu pareizajā virzienā un sasniegtu savus mērķus. Varbūt pāris vārdu par pilotu projektiem un sagatavošanas pasākumiem. Mēs pavisam nesen komitejai ziņojām, ja komiteja gribētu saņemt plašāku informāciju, mēs esam jūsu rīcībā, ja jūs uh, uzskatāt, ka jūs vajadzētu vēl regulārāk informēt par pilotu projektiem un sagatavošanas pasākumiem. Es domāju, ka šobrīd komisijā veiktais darbs novērtējuma fāzē uh, um, notiek, tas tiešām ir tāds rūpīgs novērtēšanas darbs saskaņā ar pieņemtajām vadlīnijām, un kategorijas atbilst uh, konkrētām situācijām. Tur ir arī pārklāšanās ar pastāvošajiem pamataktiem, uh, kad varbūt, ka mums uh, nav iespēja piedāvāt pilotu projekts, bet, uh, kā jau budžeta komitejas referents teica, uh, varbūt, ka mums ir atšķirīgas pozīcijas, jo ja mēs veicam tādu kā juridisku un tehnisku novērtējumu drīzāk, un jums drīzāk ir politiska nostāja, bet uh, es gribētu tomēr uzsvērt, ka mēs ļoti rūpīgi izvērtējam visus mums iesliegtos priekšlikumus, pēc tam, protams, esam arī gatavi diskusijām. Tā ir, ka dažkārt uh, ir priekšlikumi, kuri. Uh, Eh, tiek skatīti vairākos ģenerāldirektorātos, jo iekrīt vairākās atbildības jomās. Un tad eh, ir jādiskutē, kuram ģenerāldirektorātam tad īsti būtu jāievieš priekšlikums, un tad mēs to arī lemjam. Paldies, referents kundze. Uh, thank you uh, for that intervention. I... Paldies par jūs teikto. Un tagad bija jautīkungam atkal vārds, uh, uh, un gribu uzsvērt, ka viņš ir uh, atbildīgais referents par 2019. gada budžetu. Viņš ir parlamenta deputāts un referents. Grazie, grazie ancora, grazie veramente per l'interessantissimo. Yes. Molto piacere aver ascoltato Par šīm ļoti interesantajām debatēm es augstī novērtēju visus runātājus, tā skaitā arī viskritiskākos, un to, kā jūs paužat savu gribu strādāt kopīgi ar grozījumu palīdzību, manuprāt, ļoti nozīmīgi tas ir, lai mēs varētu bagātināt mūsu debates. Un arī mūsu kopīgi paveicamajam darbam. Man ir ļoti atbildīga loma. Un man ir jāņem vērā da, visdažādāko uh, jūtīgo punktu izpausmes. Agnēs un citi kolēģi sacīja um, lietas, kurām mēs visi varam piekrist. Es galvenokārt koncentrēšos uz viskritiskākajām piezīmēm. It īpaši kolēģis Trebezjusas sacītojam par Brexit sekām un ietekmi uz 19. gada budžetu nebūs nekavējošu seku 19. gadā. Tās mēs redzēsim jaunajās, jaunās daudzgada finanšu schēmas ietvaros, un tā būs jauna problēma, ar kuru mums būs jāsaskaras kā budžeta komitejai un kā parlamentam. Uh, Es pats esmu nobažījies, ka sākot ar nākošo gadu, biju nobažījies, ka sākot ar nākošo gadu mēs saskārsimies ar nopietnām sekām Brexit sakarā, bet tā tas vēl nebūs. Tāpat es saprotu jūsu skepsi attiecībā uz vairākām programmām, kas ir paredzēts vistrūcīgākajiem Es eh, pilnībā nepārzinu, kā darbojas fonds vistrūcīgākajiem, bet tā kā mēs strādājam ar globalizācijas fondu, tad es atzīstu, ka lielākajā daļā gadījumu tas ir ar pozitīvu ietekmi. Uzklausot rezultātus budžeta komitejā, es to redzu turklāt. Es pārstāvu valsti, kurai eh, pati lūdz atbalstu globalizācijas fondā, ņemot vērā dažādās krīzes, kādas ir bijušas, un e, vairumā gadījumu rezultāti bija pozitīvi tām lietām, kā mēs varēs sekot Itālijā, Pūlijā, šo fondu intervence vienmēr ir bijusi ar veiksmīgu rezultātu. Tālāk par jauniešu garantiju runājot. Es zinu, ka Daudz tiek diskutēts pār šo fondu intervenci, un revīzijas palāte ir izteikusi savus novērojumus attiecībā uz šo fondu izmantošanu. Bet mūsu budžeta kontrolas komiteja iebilda šādiem novērtējumiem un sniedza atbildi punktu pa punktam revīzijas palāts kritikai. Priekšsēdētāji, ja manā rīcībā būtu vēl eh, viena minūte, tad es varētu pastāstīt eh, notikumus samierināšanās eh, komitejas aizkulisēs. Es nezinu, vai jūs jau esat tādā piedalīsies, tas ir vesels rituāls, tiekas komisija un parlaments, un jūs zināt, ka kolēģis Morisans daudz cīnījās, lai varētu palielināt jauniešu garantiju. Padome kaut kurā brīdī mums norādīja, ka viņiem ir informācija no vairākām valdībām par to, kā absorpcijas eh, līmenis ir praktiski nulle šajās programmās. Kopā ar eh, kolēģiem mēs veicām pārbaudas pie kompetentajām ministrijām un eh, valdībām Vārds no zāles. Es atzinājos, cik augsts tad ir bezdarbs jūsu valstī. Es atvainojos, es gribēju tikai iebilst. Jūs sakāt, ka nauda varbūt tiek labi izmantot no valdību puses, varbūt, ka tā ir, bet vai tad jauniešu bezdarbs jūsu valstī, Spānijā, Grieķijā kaut kā ir mainījies? Nē, jauniešu bezdarba procenti joprojām ir ļoti augsti. Uh, Un es nedomāju, ka eh, sadalot naudu, eh, tas vienkārši um, mainīsies. Mums ir jāstiprina pirmais tirgus, lai stiprinātu darba vietu iespējas jauniešu bezdarbs. Grieķijā ir 60%. Tur nav jēgas tā kā ar, liet, ar leikānu izlaistīt šo naudu. Paldies! No, no, anzi, la ringrazio, mi permette di... Mi per... Ja, paldies par uh, jūs sacīto, jo tas man dod iespēju izteikties sīkāk. Daudzos gadījumos Itālijā, Spānijā jauniešu nodarbinātība uzlabojas. Piekrītu jums, ka bezdarbs, vai tas būtu jauniešu vai vispārīgs, ar uh, veiktajām intervencēm tiem, kuri meklē darbu un, un uh, to interesēs, uh, kuriem ir jāveido darba vietas. Es tāpēc pilnībā atbalstu lielās Eiropas programmas kosmē apvārsnes 2020, tās, kuras atbalsta MVU, kuras uh, atbalsta izpēti universitātes Eiropas uzņēmums kopumā. Ir jāstrādā divās frontēs - inovācijas, tehnoloģijas, lai investētu jaunajās nodarbinātības formās un vienlaicīgi attīstītu sociālas valsts sistēmu, kura dotu iespēju jauniešiem piemēroties izmaiņām. Mums ir projekts Rūpniecība 2.0 eh, un sociālās palīdzības instruments, kurš bez tam jau ir no 60. gadiem. Mums ir jāpalīdz jauniešiem iesaistīties darba vidē, kur attīstās, un mums ir jāpalīdz ar finansējumu. Mēs dosim vienu minūtu, manuprāt, tas ir taisnīgi, saka priekšsēdētāji. Quindi io penso che, chiedo scusa. Domāju, ka. Varu piekrist tajā, kā jāvirzās ir divās frontēs. Un Ja jūs uzskatāt, ka jāpamet viena, lai cīnītos otrā, es nevaru piekrist, ir jācīnās abās. Un es gribēju runāt par komitejas prioritātēm šeit. Daži kolēģi ir devušies jau projām. un tika norādīts, ka Eiropas Savienības iniciatīvas un programmas eh, esot smieklīgas. Es domāju, ka ir smieklīgi izmantot šādu veidu retoriku. Mums ir rezultāti, varbūt ne visos gadījumos, bet tomēr tādi ir pozitīvi. Katrā ziņā Eiropas Savienība ap, arī izmaksā šim cilvēkam algu, kurš mums oponēja. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un piedalījāties šajā ļoti neformālajā, man patīk neformāls diskusijas. Un jautājuma atbilžu kārtā. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 23. maijas, pulksten 12. balsojums ir iecerēts 19. jūnijā, jūlijā. Un mums būs vieglāk pieņemt lēmumu pēc tam, kad esam uzklausījuši kolēģi vietī. Paldies! Mēs varam turpināt un pāriet pie nākošā darba kārtības punkta. Tas ir septītais darba kārtības punkts. Un tas ir pētījums par bēgļu integrāciju Austrijā, Vācijā un Zviedrijā. Pētījuma autors ir Regīna Ko Saidelē vecākais, eh, pē, vecākā pētniece Eiropas nodarbinātības izpētes institūcija. Aicinām jūs ieņemt vietu prezidijā. Un bez kavēšanās arī došu jums vārdu. Atgādinu, ka tie daudzi, kuri nav šajā zālē, var sekot mūsu sarunām pie saviem datoriem. Paldies, ka ieradāties pie mums un vārds jums. For... Paldies, ka ielūdzāt mani un ka devāt man iespēju prezentēt uh, pētījumu par uh, bēgļu integrāciju Austrijā, Vācijā un Zviedrijā. To pasūtīja ēmplu komiteja pagājuši gadu. Jā, šī ir salīdzinoša pētījums, un uh, es jums pastāstīšu vairāk par to, kas uh, šajās trijās valstīs ir noticis, runājot par integrācijas politiku. Un tad, kad mēs runājam par šīm trim valstīm, Tās ir bijušas galvenās mērķa valstis 2015. Uh, gadā un arī 2017. gada sākumā, uz kurām devās patvērumu meklētāji. Visas trīs valstis ir uh, uh tikušas tālāk, uh, piedāvājot pakalpojumus un integrācijas politikas uh, Uh, un tām ir lielāka piere, pieredze nekā um, citām valstīm. Mikrofons ir izslēgts. Jā, bija paralēls pētījums par uh, pirms mēneša un uh, tātad šie rezultāti ir tādi, ka šīs uh, trīs valstis ir bijušas mazāk sagatavotas. Uh, atbilstoši atbalstīt bēgļus, tātad integrācijas politika trijās valstīs tikai sāk īstenoties, eh, kamēr šajās trijās valstīs - Vācijā, Zviedrijā un Austrijā viņiem ir tādas uh, attīstītākas politikas. Zviedrijai jau sen ir šāda pieredze, un Austrija un Vācija ir intensificējuši savu darbību un resursus pēdējo trīs gadu laikā. Tātad es runāju par tādu uh, salīdzinošu pētījumu par bēgļu uzņemšanu un integrāciju šajās trijās valstīs, uh, galvenokārt par pēdējiem trim gadiem, par sasniegto progresu runāšu un arī par galvenajiem izaicinājumiem. Īsumā pievērsīšos arī Eiropas finansējuma nozīmei un uh, uztveres izmaiņām un politiskajam uh, klimatam šajās trijās valstīs, runājot par bēgļu integrāciju. Šis uh, ziņojums ir balstīts uz oficiāliem dokumentiem, akadēmiskiem pētījumiem un uh, Eurostat datiem un arī nacionālajiem datu avotiem. Tātad paraudzīsimies uz uh, tiem uh, patvēru meklētājiem, kas pirmo reizi ieradās pēdējos gados šajās valstīs. Jūs redzat, ka uh, pieplūdums bija diezgan augsts uh, Vācijā, Austrijā un Zviedrijā, un salīdzinot ar uh, iedzīvotāju skaitu, 2015. gadā visaugstākais uh, bija um, Zviedrijā, šis rādītājs, pēc tam Austrija un Vācija, un pēc tam tas mainījās. Pieplūduma uh, strauji samazinājums pēc 2016. gada mārta ir vēloj, vērojams pēc tam, kad tika slēgts uh, Balkānu ceļš un arī tika panākt vienošanās ar Turciju. Izskatās, ka Vācijā arī bija samazinājums, bet tas šeit neatspoguļojas patvēru meklētāju statistikā, jo Vācijai ir e, divu līmeņu patvēru meklētāju reģistrācijas sistēma. Vispirms e, viņi tiek reģistrēti kā iespējami patvēru meklētāji, un tikai pēc tam eh, viņiem e, tiek lūgts formāli iesniegt pieteikumu, e, lai saņemtu patvērumu. Un tur daži mēneši var paiet starp šīm. E, divām fāzēm, un tikai otrais posms tiek eh, reģistrēts eh, patvēruma statistikā Eirostatā. Bet pieplūdums samazinājās arī jau kopš 2016. gada mārta. Raugoties uz integrācijas politiku, pirmais rakstura lielums eh, patvēru meklētājiem un bēgļiem uh, kas ieradās šajās trijās valstīs pēdējos trijos gados. Tātad eh, viņi galvenokārt ir no piecām izcelsmes valstīm, proti Sīrija, no turienes ir visvairāk, Irāka, Afganistāna, Eritreja un Irāna. Bet pavisam nesen arī no Nigērijas, Pakistānas, eh, Grūzijas un Turcijas ierodas cilvēki. Un patvērumu meklētāji ir pārsvarā jauni un vīriešu dzimuma. 60-70% ir vīrieši un apmēram 70% ir eh, jaunāk par 30 gadiem. Nepilngadīgie apmēram 30% no jaunpienācējiem un no viņiem 20% ir bez pavadoņiem. Tā ir īpaša, uh, īpaši ievainojuma grupa, bēgļu un patvēru meklētāju grupa. Vecuma struktūra norāda, ka izglītības un apmācības sistēma spēlē izšķirīgi svarīgu lomu bēgļu integrācijā. Un runājot par uh, izglītības uh, iegūšanu, kas ir ļoti svarīgs aspekts uh, integrācijai darba tirgu. Tur informācija uh, ir tāda uh, nepilnīga šajās trijās valstīs, bet mēs zinām, ka ir līdzīga attīstība šajās trijās valstīs. Ir ļoti atšķirīgi izglītības līmeņi cilvēkiem, kas ierodas Vairākums no bēgļiem no Sīrijas, Irānas un Irākas eh, ir vismaz ar vidusskolas izglītību, bet vairākums no tiem, kas ierodas no Afganistānas, Eritrejas un arī Somālijas, viņiem ir uh, tikai zemākā otrā līmeņa izglītība, un 30% viņi, no viņiem ir uh, vai nu tikai ar pamatskolas izglītību, vai vispār nav gājuši skolā. Uh, jā, tāda polarizēta aina šeit ir vērojama. Un eh, runājot par atzīšanas eh, procentiem, um, tie ir diezgan augsti virs uh, Eiropas Savienības vidējā līmeņa, jo īpaši 2016. gadā apmēram 70% visās trijās valstīs tas bija. Uh, bet uh, tas nokritās līdz, 2000, līdz 40-50% 2017. gadā. Mainījās arī aizsardzības uh, laiks patvērumu meklētājiem, kas tika piešķirts uh, Zviedrijā un uh, Vācijā puse uh, veiksmīgo um, iesnieguma, pieteikuma iesniedzēju saņēma tikai uh, um, pakārtot aizsardzību. Un tagad um, tikai 5% sīriešu uh, saņēma um, aizsardzību Ženevas konvencijas ietvaros, un 95% saņēma tikai uh, īslaicīgu pakārtot aizsardzību. Tas ir mainījies arī Vācijā, bet mazāk Austrijā. Tur ir ne tikai līdzīga attīstība šajās trijās valstīs, bet ir arī atšķirīga attīstība, piemēram, attiecībā uz pieeju darba tirgumu. Tas ir diezgan ierobežojoši Austrijā, jo pēc trim mēnešiem patvērumu meklētāji Austrijā var strādāt bet darba atļaujas tiek izdotas tikai tādam uh, sezonālajam darbam lauksaimniecībā un turismā. Tātad ļoti ierobežojoša ir šī prakse, un tur ir arī uh, prioritātes pārskatīšana, kas notiek, un uh, Zviedrijā un Vācijā darba tirgus ir liberalizēts, un prioritātes uh, pārskatīšana ir uz laiku atlikta, un Zviedrijā ir izņēmums. Tātad nav vajadzīga darba atļauja, bēgļi, patvēra meklētāji var sākt strādāt jau iesniedzot savu pieteikumu un zināmos apstākļos, tātad var strādāt arī bez darba atļaujas. Austrijā arī ir īpašs noteikums jo ir ierobežots, eh, ierobežot pieeja um, atbalsta maksājumiem un uh, ir uh, arī federālās zemes uh, Austrijā, uh, kur uh, tiem, kam ir tikai um, šī atrasinātā vai ja pakārtotā aizsardzība, viņiem nav uh, tiesības saņemt uh, minimālā ieņēmuma garantējošu atbalstu. Pats similar also. Un kas ir līdzīgi, ļoti līdzīga reakcija, šī te uh, uh, nekavējošā reakcija uz augstu pieplūdumu un uh, pārslogojumu iestādēm, um, runājot par uh, pieteikumu laicīgu izskatīšanu un mājokļu piedāvāšanu. Tātad reakcija bija tāda, ka visas trīs valstis uh, ievieš uh, tādu ierobežojošāku patvērumu politiku, jo pirms Eiropas Savienības un Turcijas uh, nolīguma nacionālās robežu kontrolas tika ieviestas un likumdošana ir mainījusi arī aizsardzības veidu, ir aizvien plašāka izplatīta šī aizsardzība uz laiku, termiņā ierobežota aizsardzība. Zviedrijā pirms 2016. gada atzīts bēglis uzreiz uh, varēja uh, saņemt pastāvīgo uzturēšanās atļauju, un pēc tam uh, viņi saņēma tikai īslaicīgu aizsardzību. Tas pats bija arī Austrijā un Vācijā. Šī laikā ierobežotā aizsardzība ir samazināta no pieciem uz trim gadiem. Uh, Tātad tas uh, ir uh, mainījies visās trijās valstīs. Pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, uh, eh, tām tika uzstādīti uh, papildu nosacījumi, piemēram, privātās integrācijas uh, pūliņi, proti, uh, ka cilvēkam ir jāsasniedz zināms valodas prasmju līmenis. Un ir jāspēj rūpēties par sevi ar saviem līdzekļiem. Uh, Jā, un tas ir tāds uh, aspekts, uh, kas ir jauns visās trijās valstīs. Un arī tiesības uz integrācijas kursiem, piemēram, valodu kursiem. Uh, tas ir tagad obligāti, ja bēgļi nepiedalās integrācijas kursos tad viņiem varētu tikt samazināti atbalsta maksājumi. Arī eh, ģimenes apvienošanās tiesības uz laiku ir apturētas eh, tiem, kas ir saņēmuši pakārtoto aizsardzību. Vācijā tas tiek ļoti aktīvi šobrīd apspriests, un Austrijā un Vācijā drošo izcelsmes valstu saraksts ir pagarināts, paplašināts Zviedrija. Uh, joprojām šādu sarakstu neveido, un Vācijā un Zviedrijā ir arī e, noteikti ierobežojumi attiecībā uz apmešanos, lai līdzsvarotu e, sadalījumu valsts teritorijā atzītiem bēgļiem. Tātad tas bija paredzēts, lai e, mazinātu uh, patvēru meklētāju pieplūdumu uh, lai tā tiktu vājināti šie te pievilkšanas faktori attiecībā uz bēgļiem. Attiecībā uz integrācijas politikām. Um, Varam novērot, ka vienlaikus ar uh, patvērumu politikas uh, ierobežošanu ir uh, sasniegts integrācijas progress un palielināts budžets integrācijai. Dalība darba tirgū tiek skatīta kā svarīgākais faktors, kas veicina visās trijās valstīs ilgtermiņa integrāciju, tātad tas tiek skaidri prioritizēts un uh, ir atbalsts programmām darbtirgus integrācijai. Tas ir ņemot vērā darbspēku trūkumu, saprotams, jo tas aizvien vairāk parādās visās trijās valstīs. Arī politiskā grība vismaz uh, galvenajām partijām veidot efektīvu uh, integrāciju, viņi ir mācījušies no pagātnes kļūdām, ņēmuši vērā, ka ir nepieciešama labāka darba tirgus integrācija. Tātad valdības ir atvēlējušas būtiskus resursus integrācijas veicināšanai. Un ir arī konsens par to, kā jāveido integrācijas stratēģijas. Uh, bet valodu kursi eh, vai, piemēram, darba un valodu kursu apvienošana, pieredzes gūšana, šīs stratēģijas eh, tiek uh, uzskatītas par uh, efektīvākām un daudzsološākām, nevis vienkārši uh, atsevišķi pasākumi. Bet ir parādījušās arī jaunas pieejas. Uh, piemēram, jauni veidi, kā iesaistīt eh, darba devējus integrācijā, bet eh, arī prasmju novērtējumam un kvalifikācija atzīšanai ir pievērsta lielāka uzmanība. Tā skaitā jauni instrumenti prasmēm ir attīstīti. Un vienkārši, lai dotu jums eh, piemēru, uh, tēriņi integrācijai kopš 2005. gada līdz 17. gadam trīskāršojās Austrijā un Vācijā, un kopš 2006. gada Zviedrijā tas ir eh, desmitkāršojies šis atbalsts. Tiešās eh, izmaksas pieteikuma izskatīšanai, mājokļa nodrošināšanai un eh, šim divus gadus ilgajam atbalstam uh, tās augstās ieviešanas programmas, tas atbilst uh, uh, policijas, uh, tiesu un visas augstākās izglītības uh, tēriņu apjomam Zviedrijā. Tas vienkārši, lai parādītu, ka ļoti daudz resursu tiek atvēlēti integrācijai. Neskatoties uz uh, konsensu par galvenajiem integrācijas politikas elementiem, uh, Ir arī nacionālās pieejas, kas ir atšķirīgas, ņemot vērā kvalifikācijas sistēmas specifiku, um, nodarbinātības vajadzībām un politisko klimatu. Piemēram, tas ļoti skaidri ir redzams, uh, piemēram, Zviedrijā tiek uh, izmantotas pātrinātās procedūras, lai integrētu bēgļus ar uh, Eh, profesionālajām prasmēm tajās jomās, kurās trūks darba spēks. Un Austrijā un Vācijā um, viņi pievēršas galvenokārt šai te uh, apmācības uh, praksei, tātad duālajai izglītībai, kas ir standarta praksa Vācijā un Austrijā, tātad programmas tiek pielāgotas, piemērotas, veidotas tā, lai uh, jo īpaši jauniešus pakāpeniski iekļautu šajās te eh, duālās izglītības programmās ar praksi. Un 3 plus 2 iniciatīva Vācijā arī ir jāpiemin, proti, ka um, tie, kuriem ir atteikti pieprasījumi, bet kur tiek uh, tolerēti, piemēram, no Afganistānas jaunieši var uh, iet šajās apmācības programmās, un tad viņi var trīs gadus uzturēties valstī un vēl papildus divus gadus, ja viņi atrod darbu. Tātad ir tādas uh, iniciatīvas, uh, lai piesaistītu cilvēkus uh, šai duālajai izglītības sistēmai. Vācija izceļas arī citās jomās, piemēram, sniedzot integrācijas atbalstu agrīnā posmā. Tas nozīmē, ka ne tikai pēc uh, pieteikuma apstiprināšanas patērumu meklētājiem ir pieeja uh, valodu kursiem un aktīvās uh, darba tirgus programmām, bet jo īpaši tiem, kam ir liela iespēja, ka viņi varēs palikt uh, proti cilvēkiem, kas ierodas no tādām valstīm kā Sīrija, Eritreja, kur pārām 50% patvēru meklētāji tiek pieņemti, tā tad arī tāda preferenciāla grupa. Un uh, Vācijā īpaši ir arī tas, ka šī te tolerēšana, tātad, uh, ka cilvēki netiek uh, sūtīti atpakaļ pēc patvēruma, uh, um, noraidīšanas, um, tātad tā ir tāda juridiska situācija, kurā cilvēki atrodas, viņi saņem certifikātu, ka viņi netiek sūtīti atpakaļ, un viņi tad arī iet valodu kursos. Tā tas nav uh, vairumā citu valstu. Ko mēs zinām par darba tirgus integrāciju, kas ir tik svarīga šajās valstīs? To mēs zinām no pagātnes pieredzes. It's rather difficult to assess. Ir samērā grūti novērtēt specifiskos darba um, tirgus apstākļus patvērumu meklētājiem, jo tad nedod iespēju nošķirt bēgļus no citiem migrantiem. Uh, Tāpēc mēs eh, zinām relatīvi maz, taču šajā grafikā mēs redzam 14. gadā Eiropas darba spēka moduli, kur Vidēji mēs redzam, ka viens no četriem bēgļiem ir atrasts darba vidējā termiņā. salīdzinājumā ar darba migrantiem ārpus Eiropas valstīm. Ir ievērojama plaisa pirmajos gados, ko, un šī plaisa mazinās eh, pēc tikai 20 gadiem. Tas nešķiet visai daudzsološi, bet Zviedru dati un arī ņemot vērā vācu pieredzi, redzam, ka darba nodarbinātības līmenis attīstās piemēram 50% E, pēc atzīšanas e, status saņemšanas tiek nodarbināti Vācijā, 22% Austrijā. Bet ir vajadzīgs laiks. Un tāpat arī pagātnē mēs e, varējām novērot kā bēgļu darbieris barga tirgumu ir augstāks nekā darba migrantiem. Šei, šie būtu iemesli, kāpēc bēgļiem ir vairāk grūtību integrēties vietējā darba tirgu. Uh, cik bēgļiem ir jābūt integrētiem e, vietējā darba tirgu. To ir grūti izvērtēt, varētu būt 1% no darba spēka Vācijā, Austrijā, 2% Zviedrijā. Tie ir tādi ļoti aptuveni aprēķini, jo vairāk iemeslu dēļ ir grūti šo skaitli aprēķināt. What about the role of the EU. Tālāk par Eiropas Savienības lomu. Integrācija ir nacionāla kompetence un Eiropas Savienība atbalsta dalībvalstu integrācijas pūliņus no vienas puses piešķirot fondus, no otras puses uh, ar uh, koordinācijas analīzes un uh, citām iniciatīvām. Uh, par uh, finansējumu runājot. Uh, galvenie fondi ir patvērumu migrācijas un integrācijas un sociālā. Tie tiek izmantoti uh, kā mēs zinām no paralēla pētījuma Itālijā, Grieķijā, Ungārijā, kur arī ir atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Mazāk to mēs vērojam šajās trīs valstīs. Savukārt ESF sociālais fonds vairāk tiek izmantots darba tirgus integrācijai šajās trīs valstīs. Uh, uh, particularly because un tās lēmējas tādas, kuras pārvalda dažādus fondus, uh, atrod, ka nereti procedūras ir ļoti birokrātiskas, tāpēc eh, Austrijā netika pieprasīts neviens projekts, ko finansēta eh, sociālais fonds esošajā periodā. Vācijā un, un Zviedrijā skaitļi ir nelieli. Un tagad runājot par uh, lemj iestādēm un atbildīgiem personām, viņi vēlētos vienkāršot piekļuvi fondiem pēc 2020. gada. Un arī nesen augsta līmeņa grupa ir nākus klajā ar priekšlikumu šajā sakarā. Runājot par politisko klimatu un skatījumu no sabiedrības puses, arī šis ir plaši diskutēts jautājums visās trīs valstīs. Eiropas sabiedriskās domas aptauja rāda, ka imigrācija ir politikas akūts jautājums visās trīs valstīs un visai augsts prioritāšu sarakstā. Diskusijas ir kļuvušas polarizētas. To mēs zinām no mēdījiem Anti-imigrācijas partijas ir guvušas popularitāti pat Zviedrijā, bet Zviedrija vēl aizvien ir Eiropas valsts ar visvairāk iedzīvotāju, eh, kuri atbalsta bēgļus. Eh, Zviedrijā tāds skaits ir 50 tūs procentiem, Austrijā un Vācijā 20. Līdz ar to varam uzskatīt, ka Zviedrijas sabiedrība atbalsta bēgļus un savukārt eh, vismazākais atbalsts ir Austrijā policy challenges, what remains with respect to. Un tagad par izaicinājumiem un par integrācijas politikām dalību valstīs. Nav skaidrīs par nākotni, par to, kā tiks izsniegts uzturēšanās atļaujas, un tas eh, nemudina apgūt eh, valodu. Eh, Zviedrijā, piemēram, pirms 16. gada pastāvīgās uzturēšanās atļaujas tikai izsniegtas, un tagad ir runa par pagaidu atļaujām. Integrācijas um, ehm, pārstāvji jau ir ziņojuši par šo parādību un kā motivācija krītas. Tāpat trūkumi koordinācijā visās trīs valstīs. E, integrācijas politika ir caurvijošs jautājums, kas skar dažādas jomas. Tāpat pat daudzās valstīs, Vācijā, pie, piemēram, nodarbinātības aģentūras nevar piedāvāt valodas tir, eh, kursus, kas savukārt apgrūtina integrāciju. Zviedrijā galvenie uh, lēmēji ir municipalitātes nodarbinātības uh, lēmējiestādes. un vairāk eh, izglītības ir jānodrošina, lai nodro, varētu nodrošināt kvalitatīvus darbus. Tāpat daudziem bēgļiem nav pamatizglītības, un ir plašs pieprasījums pēc lasīt prasmes kursiem. L e, ir nepieciešami dati par migrantu iedzīvotāju sastāvu. Vēl aizvien daudz datu trūkst. Tagad ieteikumi Eiropas Savienības līmenī. Uh, Es jau sacīju, ka finansējuma pārskatīšana varētu būt nepieciešama, lai samazinātu administratīvās nastas apjomu. Tāpat, lai varētu finansēt īsa termiņa, īsākus projektus. Un vajadzētu pārskatīt tādu schēmu, ko dēvē par projektu karuseli, kur ļoti daudz pieredzes uh, e, pazūdas. Vajadzētu domāt par finansējumu piešķiršanu integrācijai, un es jau pieminēju ka, to, ka Eiropas Savienības galvenā loma ir stiprināt uh, vieglo koordināciju. Eiropas Savienība ir pieņēmusi darbības plānu trešo valstu pilsoņiem. E, tas ir sagatavots 16. gadā. Un varam arī atzīmēt to, ka tiek veicinātas apgūšanas prakses nereti dažādas, um, dažādi aspekti tiem netiek pievērsta pietiekama uzmanība. Un visbeidzot ir jāuzlabo esošā uzraudzības sistēma par migrāciju. Tā saucamā Saragos sistēma ir balstīta uz kategorijām. Tā, uh, un patvēru meklētājiem bēgļi nevar uh, tikt identificēti kā atsevišķi kategorija datos. Un ir jādomā par vislabākās prakses pasākumu attīstību. No manas puses tas ir viss. Paldies par uzmanību. Thank you very much for Paldies par šo ļoti interesanto pētījumu. Nav tik daudz deputātu klāts, bet tie, kur vēlas uzdot jautājumu, var to darīt. Un vispirms eh, tā būs Rēgners Kondra no Austrijas. Thank you very much. Paldies. Paldies par jūsu prezentāciju, tikai pāris jautājumi. Šo trīs valstu Vidu, vai jūs varbūt kaut kādu labākas prakses piemērus eh, pastāsties, ko jūs gribētu ieteikt, piemēram, eh, visiem mums, eh, ko mēs varētu paraudzīties dziļāk? Nākamais par koordinācijas trūkumu, ko jūs pieminējat arī savās rekomendācijās, ko jūs precīzi vedat attiec uz kompetencēm pašvaldību līmenī vai reģiona, visas valsts līmenī, ko jūs tieši ar to domājāt? Un tad gribētu jūs eh, trešo jautājumu uzdot par eh, lielāku atbalstu sievietēm bēgļiem, kas ir nepieciešams. Ko jūs precīzi domājat? Ko jūs šeit domājat ar nepieciešamiem pasākumiem? Varbūt drusku dziļāk padziļināt varētu to. Gribētu tikai no savas pieredzes pamanāt. Tas bija pirms vairākiem gadiem, daudzus gadus atpakaļ. Es strādāju kā. Ka konsultanti bēgļiem Amnesty International. Un, eh, jā, tas ir tik daudz gadus apakaļ. Eh, esmu pārliecināta, ka situācija tiešām ļoti mainījusies, bet bieži vien man bija tāda pieredze, ka tā kā runa bija par eh, padomu došanu, tad lielākā daļa no laika tie bija vīrieši, jā, un teica, ka viņi runā arī savu sievu vārdā. Un uh, varbūt kā, kā ieteikums no manas puses, bet, nu, vēlos tur teikt, ka tas bija jau daudz gads apakaļ. Vajadzētu runāt tieši ar tiem, eh, ar tām personām, par kurām ir runa, un tad varbūt izrādīt par to kaut ko vairāk pastāstīt. Thank you. I'll also give the floor. Jā, tad vārds Martēna kungam. Merci, madame. Paldies, priekšsādātājs, teikšos ļoti īsi. Apsveicu. Uh, dāmu, kuras sagatavoju šo prezentāciju, kas ir mazliet, bija mazliet ilgāk nekā parasti, jo to, kas bija paredzēts 15 minūtēm, viņi stāstīja 35, bet, un arī tā kā praktiski nav deputātu klāt, tas izklausās ļoti objektīvi, Un jūs atcerēsieties jautājumu, kas izskan varbūt ne Zviedrijā, bet citās valstīs, ka bēgļu uzņemšana nenorit pati par sevi, ne pašiem bēgļiem, ne tiem, kas uzņemat. E, tā skaitā Vācijā, jūs to arī norādījāt, un bez īpaša sprieduma par šo parādību. No manas puses tas ir viss, ko es gribēju sacīt. Paldies, priekšsēdētāji. Yes, Jā, tagad jums vārds. Paldies. Pirmkārt, es gribu atvainoties par eh, šīm 3-5 minūtēm. Un paldies par eh, komentāru. Tie drīzāk bija komentāri. Austrijas eh, pārstāve par labākās prakses piemēriem. Tas ir labs jautājums. Kā jau teicu, trūkst vēl ar vienu uz uh, pierādījumiem pamatotu zināšanu, kas patiešām darbojas arī atšķirīgās valstu kontekstos. Jā, tiepaši Zviedrijā, Ziemeļvalstīs eh, jau ir ilgstoša pieredze un tāda ļoti attīstīta politika, viņiem ir atsevišķi novērtējums par to, kas, piemēram, darbojas vislabāk un, piemēram, par subvencijām, darba pieņemšanai, bēgļiem un tam līdzīgas lietas, bet drīzāk ir sarežģīti pateikt, kāda ir labāks prakses piemēra. Labāks prakses piemēra, piemēram, kā jau pieminēju, ir valodas mācīšanās jau ļoti agrīnā periodā, jau ļoti agri piedāvāt valodu kursus, tīpaši arodu apmācībā šie valodu kursi ir pierādījies, ka tas patiešām var uh, dot eh, ieguldījumu, integrējot migrantus vai bēgļus darba tirgu, un eh, tas viss vēl kombinēts valodu kursi ar darba pieredzi. Ne tikai eh, profesionālajā praksē, arot izglītībā, bet arī reālajā uzņēmuma darbībā. Tas ir daudzsološi. Un Austrijā, piemēram, ir svarīgi zināt, ko cilvēki tiešām zina, kādas prasmes viņiem ir. Viņiem bieži nav šādas formālas kvalifikācijas, bet viņiem ir darba pieredze. Ir svarīgi Austrijas iestādēm un Vācijas un arī citām valstīm novērtēt, ko patiešām šie cilvēki zina. Tādēļ ir svarīgi novērtēt neformālās eh, prasmes un kompetences. Austrijā ir šo kompetenci pārbaude AMS un Vācijā, Vācijas federā, federālā aģentūra nodarbinātībai. Tas ir patiešām tāds ļoti izstrādāts instruments, un uh, tas tagad ir jāpārbauda. Daudzas jaunās prakses pagaidām tas ir kā pierod projekti, un tas tiks viss novērtēts. Varbūt pēc viena līdz divu gadā, gadā mēs zināsim vairāk par to, kas patiešām ir daudz sološi, kāda prakse, koordinācijas trūkums, protams, uh, kompetences ir. Uh, sadalītas e, starp dažādiem līmeņiem e, pārvaldēs, e, pašvaldībās, federālajām zemēm un, piemēram, starp migrācijas valdēm un valsts nodarbinātības aģentūrām. Un bieži vien ir tādi trūkumi, kā, piemēram, nav apmaiņa, datu apmaiņa ir centieni novērš šīs koordinācijas trūkums, piemēram, Austrijā, AMS, integrācijas fonds tagad eh, sadarbojas, tas ir solis uz priekšu, bet tas ar vienu paliek eh, kā trūkums, kas nav novērsts vēl pilnīgi. Par eh, sievietēm, ja vairāks, lielāks atbalsts sievietēm, bēgliem, protams, tas ir skaidrs, mēs jau arī esam redzējuši, ka sievietes, bēgles, Viņām bieži vien ir augstāks izglītības līmenis nekā vīriešiem, bet viņām patiesībā ir ļoti zems nodarbinātības līmenis. Viņiem ir mazāka darba pieredze, un tas ir tas. Jā, jūs ieteicāt runāt patiešo ar sievietēm. Protams, tas ir ļoti svarīgi, lai novērstu kultūras barjeras. Zviedrijā ir ļoti interesanti, piemēram, kā viņi piedāvāja ar zviedru mazuļiem. Darboties tiešām jāatrod ir jauni veidi, kā tiešā veidā runāt ar eh, cilvēkiem. Jā, un tas no manas puses pagaidām viss. Šulces kungs. Paldies! Es atvainojos, ka diezgan vēlu ierados, bet šodien ir daudz sanāksmes. Tajā, ko es šeit dzirdēju, es domāju, kaut kur, kad dzīvoju Vācijā citā pasaulē, esmu Vācijas deputāts no Vācijas, Eiropas parlamenta deputāts. Un uh, kopš 2015. gada manā vedrā zemē, Saksijā, Anhaltē, esmu to visu redzējis, paraudzījies, kāda ir situācija, un arvien vairāk tur sastopos ar bēgļiem, kas uh, nebēg tādēļ, ka valstī ir karš, un viņi tiek izsakoti, bet kaut kādi citi iemesli, ekonomiski iemesli, un uh, ļoti sarežģīti kaut kādā formā viņus integrēt. Uh, Mums ir iespēja katru bēgļu Vācijā, to es noteikti arī zināt, ka katru līdz 600 stundām saņem valodu kursus. Un, ja runā ar skolotājiem, pajautā, nu kā tad, kāds ir atsāns pēc pirmās dienas, otrās dienas, trešās dienas, tas ir šausminoši. Ja es runāju ar cilvēkiem, kuri ir eh, bēguši, kas ir ļoti skaidri pasaka, mūsu uzdevums ir eh, parūpēties par to, lai mēs dabūjam naudu, jo mēs ļoti daudz samaksājuši, mūsu ģimene samaksājusi, un ja mums ir jāiet ir vēl arodu izglītībā, ar to mums nepietiek, mums vajag vairāk naudas. Un es patiešām šos teorētiskās pieejas viss izklausās jauki un labi, bet tādā valstī kā uh, Vācijā, Martēna kungs tikko ko teica, vismaz tā es sapratu ar savām ne, necelējiem franču valodas zināšanām, ka Vācijā tas labi darbojoties, es domāju, ka mums patiesībā ir milzīgas problēmas Vācijā. Un galvenokārt ar tiem cilvēkiem, kuri nebēga gan uh, kara dēļ, un kas tiešām ir svarīgi un pareizi, vai arī izsakošana, karš vai politiskā vajāšana bet kaut kādu citu iemeslu dēļ, kuras droši vien arī izmantotu un droši vien arī tādēļ vēktu, proti, ja gribētu labāk ekonomiski izdzīvot. Tā kā es arī faktiski saprotu to, bet eh, situācija Eiropā un Vācija ir savādāka nekā tā, ko jūs eh, tikko kā izklāstījāt. Es gribētu to ļoti skaidri pateikt kā Zviedrijas deputāta šajā parlamentā. Man ir divi jautājumi. drīzāk komentāri. Paraugoties uz jūsu radītiem slaidiem, šķiet, ka Eiropas Savienībā ir tāds mm, problemātisks līmenis šajā situācijā. Pirmkārt, tik maz dalību valstis uzņemas atbildību, un otrkārt, tik maz no šiem trim dalību valstīm izmanto iespējas, ko Eiropas Savienība dod, ja runa ir par atbalstu izglītībai un finansējumā dažādiem projektiem. Jūsu ievada referātā tur nebija nekādi lieli skaitļi. Nu, vismaz trīs dalībvalstis dara to, ko tām vajadzētu darīt. Uh, varbūt vairāk, bet kopš Eiropas Savienības līmenis nedarbūs pietiekami labi. Vai tad nebūtu iespējams sniegt politisku atbalstu, lai būtu šāda vairāk kopīga interese un aktivitāte, lai izmantotu jau esošās iespējas, kas pastāv, vai to nevarat izmantot eh, tādā veidā, ko droši vien varētu izmantot, es mēs varētu izmantot varbūt līdz drusku provokatīvu, ko es šeit teicu. Tagad jums ir iespēja izteikties. Jā, paldies. Vispirms kā reakcija uz jūsu komentāru par Eiropas Savienības fondiem. Varbūt, ka es biju pārāk negatīva. Tie ir izmantoti. Jā, varbūt netik daudz, kā. Ka valstu fondi, tam varbūt ir kaut kāda konkrēta iemesla, bet ESF uh, fondi ir izmantoti. Tas samazinās pielietojums, jo ir administratīvais sloks, kā jau es parādīju, bet gribētu teikt, ka ESF fonds arī ir svarīgs. Arī Vācijā es zinu, ka Zviedrijā tas tā ir, es runāju ar iestādēm, viņi izmanto, neraugoties uz šo administratīvo šķērsli. Bet varbūt, ka es arī būšu provokatīvi sakot, varbūt, ka būtu svarīgi labāk pārvaldīt šos fondus, bet tie ir svarīgi, piemēram, Vācijā šajā arodu apmācības valodu kursos, arī tīkliem, pārvaldot tīklus, kas eh, tiešām darbojas labi. Varbūt tas arī ir kā labākās prakses piemērs. Jā, fondi, tas ir ļoti pozitīvi valstīs, bet varbūt, ka to vislabāk varētu organizēt. Kā reakcija uz Šulckunga teikto? Saksijā Anhaltē, varbūt, ka jūs esat saskāries ar šādu pieredzi, tāda īpaša pieredze tikai tur. Es piekrītu, ir sarežģīti, un nekas nav pilnīgi perfekts Vācijā vai citās valstīs. Mēs esam tālu no perfektuma. Bet tāpat arī varu teikt, man arī ir sava personīgā pieredze. Mēs, piemēram, strādājam ar uh, nepilngadīgajiem jauniem bēgļiem, kuriem, kurus neviens nepavada. Viņi ir ļoti motivēti. Esmu redzējis tik motivētas personas. Viņi tik ļoti grib integrēties, saņemt darbu, labāku izglītību Varbūt, ka tās ir divi pasaules realitātē Vācijā. Tāpat arī citās valstīs. Un tāpat arī sarežģīti teikt, jā, vai tā ir tāda jauktā migrācija, vai viņi nāk tieši ekonomiski iemeslu dēļ, vai viņi bēg no kara un vajāšanas. Bieži vien ir sarežģīti šeit novilkt robežlīniju, bet Es nezinu, vai tie, kas nāk ekonomiskiem iemeslu dēļ, vai viņi patiešām nevēlas integrēties. Es piekrītu jums, ka daudzi, piemēram, es teicu, ka Vācijā šīs dualās arodu izglītības eh, kurs, tātad šī standarta arodu apmācība, uh, ir ļoti sarežģīti pārliecināt jaunos cilvēkus, eh, lai viņi iet pa šo ceļu, jo tie ir divi, trīs gadi, un viņi tad saņem mazāk naudu nekā tad, ja viņi, viņi pieņemtu kādu darbu, kurā nevajadzētu šādu īpašu izglītību. Un viņiem, protams, ir eh, jāsūta nauda tiem, kuri vēl ar vienu ir viņu izcelsmes valstīs, mājās bet raugoties uz skaitļiem, tas ir uzlabojums. Arvien vairāk un vairāk jauno cilvēku uzsāk šo duālo izglītības procesu profesionāla izglītībā. Un tāpat arī darba devējiem arī šeit mm, jāpārliecina bēgļi, lai viņi uzsāk šo arodu apmācības kursu. Thank you. Paldies jums par eh, jūsu ziņojumu. Kona Zērles kundze, un eh, arī nākotnē būtu labi uzzināt, kā tas viss attīstās, jo ir ļoti daudz labu rezultātu, arī daži slikti rezultāti, un tiešām būtu interesanti redzēt, kā tas viss mainās laika gaitā. Paldies, ka atnācāt un par to, ka sniedzāt mums šo ievadu un sniedzāt arī kopsavilkumu, atstājot mums to, mēs varam to arī, jā, šo kopsavilkumu var uh, atrast, tas ir pieejams zāles aizmu, kur jūs varat paņemt, tas ir pieejams arī kopsavilkums. Lies paldies, ka šeit bijāt un astotais punkts darba kārtībā citi jautājumi, bet mums nav citu jautājumu. Tādējādi mēs varam pabeigt šo sanāksmes daļu un būs elektroniskais balsojums pus divos, un uh, mēs uh, ar nosūtīto termiņu direktīvu sāksim ar balsošanu, tā kā lūdzu esiet laikā, un paldies, ka bijāt šeit klāt. Sur l'ordre du jour, c'est marqué 14h30. Darba kārtībā ir pustrijos rakstīts. Jā, es atvainojos. 2.30. Sāksim 2.30 balsot, nevis 2. Paldies!